Dear colleagues, I wish you a very good morning and... Godātie kolēģi, visiem labrītu! Priecājos visus redzēt šai sanāksmes otrajā dienā. Nu, burtiski maratons mums ir šo, šodien. Ceru, ka esat panākti labi atpūtušies, izgulējušies, jo, jāsaka, mūsu priekšā ir visai sarežģīts balsojums, tā man stāsta. Uh, Protams, ka es paļaujos uz jums un ceru, ka jūs nepadarīsiet šo procesu vēl sarežģītāk. Nu tātad, izmēģinājuma vārdā ielieciet eh, balsošanas kartiņas balsošanas ierīcēs. Bet pirms mēs ķeramies pie balsošanas, tomēr gribat jums vēl padalīties lūk, par to, kāda bija secinājuma koordinātora sanāksmē vakar pēcpusdienā. Pieņemam šādus lēmumus. Darba kārtība jūnijam tika apstiprināta Grupām jāiesniedz sekretariātam līdz šī mēneša beigām priekšlikumi par cita veida lūgumu brukstiem saistībā ar enerģiju, ko tad mēs ietvertu jūlija otrajā sanāksmē un jūlija darba kārtībā kopumā. Tālāk. Par atzinumiem runājot saskaņā ar Tehonta sistēmu, e FDD grupa piekrita sagatavot atzinumu NV komitejai paš, par pašiniciatīvas ziņojumu attiecībā uz ES iespējām uzlabot piekļuvu medikamentiem un EKR grupa savukārt gatavos atzinumu AFKO komitejai un Juri komitejai par kopējās iniciatīvas ziņojumu par iestāžu nolīgumu interpretēšanu un izpratni attiecībā uz labāku likumdošanu. To vērtējumu augstu. Tika pieņemts arī rekomendācijas tādā veidā, kā es tās ierosināju ar četriem izņēmumiem. Tātad šīs apstrīdētās rekomendācijas tika apspriestas uh, faktu vākšanas komandējumu lietas un tika pieņemti divi lēmumi. Pirmam kārtām, nu, gandrīz vai tāds vēsturisks apmeklējums komandējums uz Slovākiju. Deviņ, no 19. līdz 23. septembrī tā ir pirmā reize, kad šī komitīja dosies uz Slovāku, Slovākiju Un mēs īpaši tur pētīsim ar invaliditāti saistīts jautājums, kā vienu piemēru tam, kas notiek arī citās dalību valstīs. Domāju, ka tā ir laba doma doties uz tādu valsti, kurā vēl neesam nekad bijuši. Kā komitē, protams. Un tālāk mums turklāt paredzēta arī faktu vākšanas eh, vizīte uz Taranto, Itālijā, oktobrī, novembrī, zaļajā nedēļā Tur, runas, tur un paredzēts domāt par ar vidas aizsardzību saistītiem jautājumiem, vietējām naftas pārstrādes e, iekārtām un tam līdzīgi. Tālāk esam e, domājām pētījumus, e, nolēmām pieprasīt pētījumus par lindeīnu lietošanu. Lin... Eiropas Savienībā to tad pasūtīs politikas departaments C. Tālāk par B sarakstu Tāpat koordinatori ņēma vērā lūgums, ko iesnieguši deputāti martā, tātad no bezsarakstos pārlikt vai citurieni, un attiecīgi kāds atspoguļas pamatnostādnēs. Pamat Noteikuma attiecībā uz deputātiem, kā lūguma rakstu iesniedzējumiem tika apspriest. Es domāju, ka tas mums visiem svarīgi spriedām kopā ar juridiskajiem dienestiem un secinājām, ka jebkuram deputātam ir tieši tādas pašas tiesības kā jebkuram parastam lūgumrakstu iesniedzējiem. Bet rekomendācija ir tāda, ka viņiem nevajadzētu piedalīties debatēs par savu pašu lūgumrakstu un nedz arī balsot m, mm, balsojumā par viņu lūgumrakstu. Lēmums par 09 divi septiņi lūgumrakstu arī tika paturēts spēkā. Turklāt koordinatori ņēma vērā visus jautājumus, kas tiks piedāvāti informācijas vajadzībām, un pie citiem jautājumiem nebija apspriežama lieta. Nu tā tad lūk. Tik daudz par koordinātoru sanāksmi un varam ķerties uzreiz pie balsojuma. Es ceru, ka visi, kas vēlas balsot, ir ieradušies, visi ir ievietojuši kartiņas, savas balsošanas kartiņas iekārtā. Pirmais balsojums notiks par atzinumu projektu attiecībā eh, kas paredzēts jūri komitejai par pārobežu atzīšanu attiecībā uz adopciju gadījumiem. Ir nedaudz mainījies atzinuma nosaukums. Bet nu, jūs jau zinat, par ko mēs runājam, un balsošanas saraksts ir jums priekšā. Tad pirmais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturs, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais grozījums. Balsojums pa daļām. Jābalso tikai par otro daļu. Kas atbalsta otro daļu? Par. Pret. Atturs. Noraidīts. Sastais grozījums par pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Devītais grozījums. Nē, trešais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Ceturtā rinda kopā devītais grozījums pa, pa daļām. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Noraidīts. Otrā daļa. Atkrīt. Un trešā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. 12. par. Pret. Atturs. Pieņemts Pieņemts. 13. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 4. kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 20. grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 21. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 22. par pret atturs jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. And the vote's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 27. grozījums par. Tam ir mutisks grozījums, kā papildinājums, kas par, pret, atturs, noraidīts. 3, 3, 30. Jūs vēlaties pārbaudīt elektroniski 27. grozījumu? Labi, sākam balsot. We open the vote. E Tautas partijai viena balss par daudz. Tagad šķiet, ka savukārt visi nav nobalsojuši. Bet labi. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmitais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Trīsdesmit pirmais par, pret, atturs, pieņemts. Trīsdesmit otrais par, pret, atturs, pieņemts. Septītais kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 35. par pret atturs pieņemts. 36. par pret atturs pieņemts. 37. par pret atturs pieņemts. 8. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts atturs pieņemts. Devītais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 41. grozījums par pret atturs pieņemts. 42. par pret atturs noraidīts un pārējiem pie gala balsojuma, daram to elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Tautas partija joprojām viena balss par daudz tomēr. Nu, tāda laba jociņums, Margaret. Beidzam balsot. Un lūk pieņemts. Apsveicam referenti. Marijas kungu. Liels paldies par lielisku paveikto darbu! Tālāk pārējiem pie ANO konvencijas īstenošanas attiecībā uz invalīdu tiesībām. Un referents ir Rausē Staras Feragūt. Uzreiz ķeramies pie lietas. Pirmais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. 62. grozījums pa daļām, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Un otrā daļa ir ietverta 7. kompromisa grozījumā, tāpēc 8. kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums atsaukts, devītais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Desmitais par, pret, atturs, pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 12. grozījums par pret atturs pieņemts. 13. grozījums par pret atturs pieņemts. 14. grozījums par pret atturs pieņemts. 15. ar mutisko grozījumu par pret atturs pieņemts.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 pieņemts. 32. par, pret, atturs, pieņemts. 36. par, pret, atturs, pieņemts. 38. par, pret, atturs, pieņemts. 41. par, pret, atturs, pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 41. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jums skaidrāk jānorāda, kā vēlaties balsot, citādi neredzu rezultātu. 47. par. Pret. Atturs. Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balss pārākumu. 48. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 50. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 52. par. Pret. Atturs. Pieņemts.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 Jūs atbalstāt? Nē. Nē, nu tad tādā gadījumā, ne nu tad vienu pa vienam uz priekšu. 61. par, pret, atturs pieņemts. 64. par, pret, atturs pieņemts. 65. par, pret, atturs norādīts. Labi, pār... Labi pārbaudīsim. 68. par, pret, atturs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 19. pāns, atsevišķs balsojums, to pieprasīs S&D grupa. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. 75. atkrīt, balsosim tagad par atzinumu projektu kopumā. Darīsim to elektroniski. Lūdzu, kolēģi, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar lielu vairākumu. Un mēs apsveicam mūsu referentu Rosu Esteras Feragūtu. Labs darbs paveikts. Un tālāk pārējiem pie atzinumu par 32. uzraudzības ziņojumu par ēs tiesību aktu piemērošanu. Tas ir manis paša sagatavotais ziņojums. Un nu dien ceru, ka arī balsojums būs visai efektīvs. Pirmais grozījums par, pret, atturs pieņemts, otrais par, pret, atturs pieņemts, trešais par, pret, atturs pieņemts. Pirmais kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. Tālāk pāriem pie sastā grozījuma pirmās daļas par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa atkrīt, pāriem pie septītā grozījuma par pret atturs pieņemts. Astotais par pret atturs pieņemts. Devītais par pret atturs pieņemts. Desmitais ar mutisko grozījumu par pret atturs pieņemts.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 atturs noraidīts. 23. par pret atturs noraidīts. 24. pa daļām pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. Trešā daļa par pret atturs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 atturs noraidīts. 31. pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, jāpārbauda elektroniski. Otrā daļa. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par pret, atturs, noraidīts. 33. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 3. kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 36. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 39. par, pret, atturs, pieņemts. Pieņemts. Un tagad balsosim elektroniski par visu atzinumu kopumā. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lieliski. Nu tad pāriesim tālāk pie balsošanas saraksta attiecībā uz komandējumu ziņojumu un rekomendācijām pēc faktu vākšanas komandējumu Londonā pagājušā gada novembrī. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski vēlties. Beidzam balsot. Pieņems. Un ar lielu valsts balsu vairākumu. Bet, ja jūs godātie kolēģi neparādat kaut ko domājat, tad es nevaru to zināt. Pirmais mutiskais grozījums par pret, atturs, pieņems. Otrais par, pret, atturs, pieņems. Trešais ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņems. Un tālāk balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņems pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts. Ceturtais grozījums ar mutisko grozījumu. Vispirms par mutisko grozījumu par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk pa daļām pa grozījumu. Nē, Tomēr pārējiem uzreiz pie piektā grozījuma, jo pārējais atkrīt. Piektais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Sastais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Septītais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Astotais par. Pret. Atturs pieņemts. Devītais padaļām pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts otrā daļa par, pret, atturs, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais mutiskais grozījums pa divām daļām. Pirmā daļa par, pret, atturs. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs. Pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturs. Pieņemts. Vienpadsmitais grozījums ar mutisko grozījumu par, pret, atturs. Pieņemts Pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Nē, nē, pieņemts, es atvainojos, saka priekšsēdētājs arī nogurst. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 14. par, pret, atturs pieņemts, 15. par, pret, atturs pieņemts, 16. par, pret, atturs pieņemts, pirmais kompromis grozījums. Un tātad, pirmais kompromis grozījums ar 19. grozījuma izņēmumu, jo tas netiek kompromisā iekļauts. Par to balsosim atsevišķi vēlāk. Tātad pirmais kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Nu tad tālāk 19. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 20. ar mutisko grozījumu. Vispirms balsosim par mutisko grozījumu. Par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk pārējais atkrīt. 21. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 22. ar mutisku grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 23. pirmā daļa, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 24. par, pret, atturas, pieņemts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. 28. par, pret, atturas, pieņemts. 27. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Vēlties pārbaudīt otro daļu? Labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums ar mutisku grozījumu par, pret, atturs pieņemts. 29. arī ar mutisku grozījumu. Vispirms par mutisko grozījumu par, pret, atturs pieņemts. Tālāk pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, Jāpārbauda elektroniski otrā daļa. Sākam balsot. And now it's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais mutiskais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Trīsdesmitais grozījums pa daļām. Pirmā daļa par pret. Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. The vote. The vote is open. Sākam balsot. 31. daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešā daļa par pret, atturas, noraidīts. Ceturtā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 31. par, pret, atturas, noraidīts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 11. mutiskais grozījums par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts. Un tagad gala balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Lieliski, liels paldies visiem, kas piedalījās šai komandējumā un deva līdz ar to savu ieguldījumu arī ziņojumu sagatavošanā. Liels paldies! Dārgie kolēģi, labi lūdzu tos, kas nepiedalīsies šajā nākošajā sanāksmes daļā, lūdzu klusām pamešot telpu un tie, kas paliek, lūdzu ieņemiet vietas un izrādīsim tad cieņu klātesošiem lūgumrakstiesniedzējiem. let's now move. Tagad lūdzu pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta. Vispirms vēlos sveikt Rubiju Haraldu Klāsenu no Zviedrijas. Eh, viņš pārstāv Ziemeļvalsts cilvēktiesību komiteju mm, un izteiksies par ziņojumu saistībā ar bērnu aizgādību Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Lūgumrakstīs nedzēsi klāt. Ir. Uh, gatavs tad uzstāties. Procedūra būs šāda. Došu vārdu lūgumu rakstiesniedzējai uz pieciem gadiem, pieciem, piecām minūtēm. Un tad komisija un tad deputātiem. Šādi tad mēs rīkosimies. Mums netika uh, ziņots, ka lūgumrakstīsniedzēji būs klāt, tāpēc mm, mums ir jāierobežo šī punkta skatīšana, jo ļoti daudz darba kārtības punktu šodien. Jums vārds uz piecām minūtēm. Paldies! Hanım. Okay. No, um, Priekšsēdētājs skundzi, godātie Eiropas parlamenta deputāti no Lūgumvaras komitejas dāmas un kungi, es esmu sveicināti. Ziemeļvalsts cilvēku tiesību komitejas vārdā un uh, Ziemeļvalstu advokātu un citu profesionālu vārdā, kas ir iesniegoši to lūgumu rakstu 2434 šērsvītri 2014. Vēlos pateikties lūgumu rakstu komiteju par to, ka ir iespēja uzrunāt. Mūsu secinājumā eh, Brasels divi regula attiecas uz um, <clears throat> obligātajiem eh, bērnu ņemšanu aizgādībā. Uh, un arī 4. aprīļa dokuments apstiprina to. Eiropas Savienības tiesas spriedums lietā C 5053 2006. gadā, kas tika pieņems 2007. gadā, apstiprina, ka Vasaras eh, divi reguli ir spēka. Arī Zviedrijas valdība savā izvērtējumā atzīst, ka ēsties ties spriedums ir spēkā. Obligāta bērnu ņemšana valsts aizgādībā pret bērnu, pret vecāku vēlmi ir eh, praksē Skandinavijas kārtais. 7200 bērni 2010. gadā tika paņemti valsts aizbildnībā. 34 tūkstoši bērnu 2014. gadā ir paņemta aizbildībā 2015. gadā, un tas ir par 40% pieaugums trīs gadu laikā. Zviedrija viena no uh, turīgākajām valstīm un arvien vairāk eh, bērni tiek paņemti valsts aizgādnībā tā vietā, lai sniegtu atbalstu ģimenēm, kas audzina bērnus. Uh, un tā tagad ir kļuvusi par tādu uh, uh lieliskus ie ieņēmumus nodrošināšu industriju. Bet bērni tā vietā, lai varētu dzīvot ģimenē, ir spiesti dzīvot uh, ar viņiem pilnīgi svešiem cilvēkiem. Un uh, bērni. Uh, ģimenes, kas uh, nevar tikt pie bērniem, šādi sev to nodrošina. Un tas kļūst par uh, biznesu, un turpat ir iesaistīts starptautiskas eh, biržā kotētas eh, firmas. Zviedrijas tiesība akti nosaka sociāliem eh, dienestiem ir jāizpētī bērnu radnieki, taču bieži vien šie radnieki tiek diskriminēts Zviedrija uh, ir zaudēta ģimenes izpratne, kas ir pretēji uh, ANO konvencijas 8. pantam. Sociālie darbinieki un uh, eh, auģi vecāki neļauj bērniem sazināties ar saviem bioloģiskiem vecākiem. Dažkārt bērni pat desmit gadus nespēja sazināties saviem radiniekiem. Un eh, tiesas iestājas par sociālo dienestu darbinieku eh, atzinumiem un nemaz neizmeklē reālo situāciju un eh, piemēro lēmums, spriedums, kas nav labvēlīgi bērniem un viņu vecākiem. Eiropas Savienības cilvēku tiesība tiesa atzīst, ka dalībvalsts tiesām ir jāstrādā bērnu un viņu vecāki interesēs. Un eh, tie advokāti, kas eh, strādā bērnu un viņu vecāku interesēs, bieži vien tiek diskriminēti. Un eh, tiesas rīkojas vienkārši sociālo darbinieku interesēs Johansona gadījums 2009. gadā bija tāds, ka viņu paņēma prom no lidmašīnas, eh, pilnīgi attālinot no vecākiem, un šis bērns ir traumatizēts vēl šodien. 2005. gadā eh, viens šādi valsts aizbildnībā pārņemts bērns gāja bojā, un viņa gadījums netika izmeklēts. 2015. gadā Eiropas Savienības uh, pilsoņiem, kur bērni tika paņemti no, uh, prom no ģimenēm, ir jāaizsargā. Uh, bērni arī tiek uh, izdara pašnāvības divas 14 gadu vecas meitenes pagājušajā gadā, kas bija valsts aizbildnībā izdarīja pašnāvību, jo viņām bija liekas kontakts ar saviem vecākiem. Es varētu turpināt, taču manā rīcībā nav daudz laika. Mēs vēlamies pieredzēt izmaiņas. Paldies! Lielas paldies, turpin priekšstādā, tad tūlīt pat došu vārdu komisijas pārstāvēji Tinai Vanda Bulgartai. Labrīt! Jūs visi zināt, kas Ziemeļvalsts starptautiskās uh, apņemšanās saistībā ar bērnu tiesībām, ko uzrauga ANO, ir atainots arī ANO bērntiesība komitejas uh, tīmekļa vietnē un redzams, ka Zviedrija ar vien tiek novērota un arī ANO bērnu tiesību komitejas ziņojumi viss ir pieejami tīmekļa vietnē. Un ziņojumi par Zviedriju nesen ir publicēti, jūs redzat, tā ir 2015. gadā 68. gada sesijas versija, pavisam nesana informācija, to sniedzēja no tā ir reakcija uz Zviedrijas valziņojumu. Un tāda procedūra, procedūra tāda, ka ANO publicē sarakstu ar problemātiskiem gadījumiem un tiem gadījumiem, kas ANO skatījumā ir um, problemātiski. Un tad Zviedrijas var sniegt tās atbildes. Es runāju par Zviedriju, eh, jo mm, lūguma rakstos pieminēt tieši šī valsts, bet ir arī cits ziņā par Dāniju, Norvēģiju un tā tālāk. Un eh, te ziņojumos redzam, kādas vēl ir problēmas ANO skatījumā Zviedrija. Astotais eh, pants eh, šīs komitejas atzinumā ir tas, ka ANO pieprasa no Zviedrijas sniegt informāciju par uh, risinājumiem uh, vardarbības pret bērniem gadījumos Lūdzu, ziņojiet, eh, lūdzu atainojiet, ka visi ziņojumi ir saulaicīgi un vai ir sniegt vispilnīgi visaptaroša informācija. Lūdzu, sniedziet informāciju vai palielināt, <clears throat> palielināt uh, vardarbības gadījumi un uh, nelab, nelabprātīgas. Uh, aizbildnības gadījumi, vai uh, tas ir tāpēc, ka ir vairāk eh, izmeklējumi bijuši, vai tāpēc, ka ir palielinājies tieši ar šādu gadījumu skaits. Ano, to pieprasa no Zviedrijas. Tāds Zviedrijai jāsniedz papildu informāciju par to, kā vardarbība ģimenē tiek novērsta un kā situācija par eh, bērnu. Uh, nelabvēlīga attieksme pret bērniem tiek risināta. Bet lasiet arī to, ko ziņojums nesaka. Ziņojumā nav minēti, minēts apsūdzības, un te es uh, citēju lūgumrakstu. Uh, ne, tā tad nav minēta tiesu neobjektivitāte, netiek minēts tas, ka bērni tiek paņemti prom no ģimenēm. Uh, preķiģimeņu vēlmi un nav arī minēts tas, ka cilvēku tiesību konvencija netiek īstenot vai ka bērnu dzīvība netiek aizsargāta. Es domāju, mēs varam pieņemt to, ka, ja Zviedrijā būtu ievērojama problēma ar šīm problēmām, tad visticamāk tas atainotos arī ANO ziņojumā, taču tas nav tur atainots. Tāpēc eh, man arī radās jautājums, ko akadēmis, akadēmis saka par bērnu aprūpas sistēmu darbošanos Ziemeļvalstī. Un tad es atradu interesantu prezentāciju. Darja Pöze, profesēra, Tampers universitātes sociālo, eh, sociālo zinātņu katedrā, jūs Google varat to atrast. Viņi ir atainojusi, kā Ziemeļvalstu bērnu aprūpas sistēmas darbojas. Īrijas eh, advokātu sabiedrība. Un viņi sacīja, ka pirmais bērnu aizsardzības akts visā pasaulē pirmo reizi tika ieviest tieši Norvēģijā. Mēs redzam no šīs prezentācijas, ka Ziemeļvalsts bija tāds kā cēlauzes bērnu aizsardzības jomā visā pasaulē. Un tad var paraudzīties arī uz to, kā valstis ārpus Eiropas Savienības uzskata, kā darbojas šī Ziemeļvalsts bērnu aizsardzības sistēma un devās uz e, Austrālijas ģimenes pētījumu institūtu tīmekļa vietni. Un tur e, bērnu aizsardzība Zviedrijā tika atainota kā labākā prakse. Tātad šis Austrālijas institūts e, skata, kā dažādi bērnu aizsardzības e, sistēmas darbojas dažādās valstīs. Tur tika pieminēta Zviedrija, Kanāda un Beļģija. Nu, ja vēlties vairāk palasīt par Zviedrijas sistēmu, tad saskaņā ar Austrālijas institūta atzinumiem Zviedrijas sistēma tiek eh, uzskatīta par mm, sistēmu, kas ir vērsta uz eh, bērnu aizsardzību. Tātad te mēs redzam eh, tādu mm, sistēmu Zviedrijā, kas ir vērsta uz ģimenes aizsardzību. Bet runājot par lūgumraksta iesniedzēju sacīto, vēlos vēlreiz paskaidro, kad ir runa par eh, bērnu aizsardzības sistēmu darbību ES. Šos jautājumus skata nacionālajie tiesību akti, nevis ES tiesību akti. Un jūs jau tika minēts, ka Bras, Brisele divi regula, <clears throat> nepaplašanās aptvērumu. Tur ir vienkārši runa par jurisdikciju un spriedumu īstenošanu. Tātad mēs visi esam vienojuši par to, ka bērnu aizsardzības sistēmas darbība ir ārpusējas kompetences. Tas nenozīmē, ka, ka komisija neko nedara bērnu tiesība aizsardzības jomā. Mums ir finansējums un saskaņā ar bērnu prioritātes un uh, Eh, pilsonības eh, programmu šo sadaļu. Un te mēs galvenais skatāmies starptautiskiem standartiem. Te ir runa par ANO bērnu tiesību konvenciju un arī Eiropas padomes eh, vadlīnijām par bērnu tiesībām un bērnu aprūpu. Kā jūs zināt, pēdējā Eiropas Savienības bērnu tiesību formā mēs pieņēmām, mēs runājām par integrētām bērnu aizsardzības sistēmām un piedāvājām desmit principus integrētām bērnu aizsardzības. Uh, sistēmām, kur centrā ir bērns. Un to mērķis ir veicināt sadarbības ar dažādām iesaistītām pusēm, kas darbojas bērnu interesēs. Un komisija ļoti augstu vērtē to faktu, ka lūgumrakstu komiteja atsaucās uz šiem desmit principiem bērnu integrētā aizsardzībai savai faktu izmeklēšanas misijā apvienotai karalistē. Uh, un arī atsaucās uz uh, rezolūciju par bērnu interesēm. Šī rezolūcija drīzumā tiks pieņemta. Ja jums ir vēl jautājumi, esmu gatava uz tiem atbildēt. No manas puses tas arī viss. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdēm, par šo jā, jaunāko faktu un skaitļu uzskaitījumu. Nevienmēr komisijas pārstāvis runā tik skaidru valodu, bet tas tiešām mums ļauj paskatīties lietām ar jaunu skatu, īpaši no rīta tagad uh, dod iespēju izteikties deputātiem. Lūdzu, Margrēt. Paldies. Es izteikšos dāņu valodā. Ja runā par manu valsts, tad tā it kā tā būtu kaut, kā, kaut kas vienreizējs. Tas man eh, atklāt sakot nevisai patīk. Pat labāk Dānijā tiek rādīta filma, kurā redzams, kā bērnu eh, vardarbīgi paņem prom no viņa ģimenes valsts aprūpē. Un tas bērniem, protams, eh, ir ļoti grūti, un Dānijas valsts ir tāds kā patvērums eh, šim bērnam, kas bija smagi cietis, un līdzīgi gadījumā arī Zviedrija. Tātad te ir, ir tādi piemēri Ziemeļvalstīs, kur parādās, ka situācija nav tāda. Es nezinu, kā ir Zviedrijā vai Somijā, taču Dānija nav iestrādājusi bērnu aizsardzības konvenciju savos tiesību aktos. Un mēs te saskaramies ar nopietnām problēmām. Es nesaku, ka tas, kas notiek šodien, ir katrā ziņā kas slikts, jo šis jautājums ļoti sarežģīts, kad ir runa par vecāku tiesību atņemšanu ar vienu, tas saistīts ar milzīgiem konfliktiem, un kad mēs uzklausām abas iesaistītās puses, tad redzams, ka tur nevar pateikt, kam taisnība, kam nē, kur mans, kur balts. Te ir jābūt ļoti piesardzīgiem, kad vēlamies apgalvot, kam ir taisnība šajā vai citā lietā, jo argumenti ir spēcīgi no abām pusēm. Tomēr es uzskatu, ka tas, kā komisija to visu raksturoja, manā skatījumā nav atbalstāms. Es nedomāju, ka tas tad ir risinājums. Jo šie tiesība akti ir ļoti tādi neelastīgi ir vecāku tiesības, kas ievērojumā mērā dominē Dānijas gadījumā. Arvien pastāv tāda ļoti sarežģīta piemēra. Nu, es negribu te sīksmāk par to stāstīt, jo ir grūti spriest, kam ir taisnība. Taču neuzskatu, kā komisijas uzstāšanās ir sniegusi atbildi un ka tā ir pamatota. Kaut arī tas, ko viņi sacīja, manas valsts interesēs, tad nepiekrīt komisijas sacītiem. Paldies. Mirklīt saka priekšstādātē. Es uh, došu vārdu citiem kolēģiem. Mārtēna kungs, vārds jums. Paldies priekšstādātē. Man nav skaidra ieskata. Es esmu klausies lūgumrakstu iesniedzējs sacītāju komisijas pārstāvs sacītāju Lūgumas tiesniedzēji uzskaita vairākas problēmas manā skatījumā, mm, problēmas mm, izskatās izdomāts, taču arī ieklausos tajā, ko saka komisija. Ar vien, diemžēl, mūsu komitejā nonāk tā dramatiski gadījumi. Mēs nu pat balsojām par ziņojumu par, saistībā ar pētījumu, ko novembrī veicām apvienotāju karalistē. Es dzirdu, ka mēs uh, dosimies. Uh, vilka nākotnē uz Slovākiju, bet kas tad būs nākošā valsts? Jo tiešām rodas iespējas, ka bērnu tiesības un vecāku tiesības šodien ir problēma, kas parādās gandrīz visās Eiropas dalību valstīs. Tātad varbūt ir vērts veikt tādu visaptvarošu pētījumu. Nu, es nezinu, kādas ir uh, tiesības uh, Zviedrijā, Dānijā. Es nezinu, kā mēs varētu šeit iesaistīties. Vienīgi mēs varam teikt, ka mums ir uzmanīgi jāuzklaus lūguma rakstu iesniedzēji, taču mums nepieciešami elementi, fakti analīzei. Varbūt tad Eiropas parlaments varētu veikt tādu kā pārskatu uh, par uh, visām valstīm. Citādi mums būs uh, visu laiku jāceļo pa dalību valstīm, lai veiktu pētījumus. Paldies, Roberta. Paldies, Cecīlija. Vēlos uh, piebalsot kolēģiem, kuri saka, ka šie ir ļoti jutīgi gadījumi, ļoti jutīgas lietas, tas skar daudzas ģimenes. Un tas arī skar mūsu sabiedrības uh, kodolu. Esmu izlasījis lūgumrakstu, es arī ieklausījos lūgumrakstu iesniedzēju sacītajā. Tomēr vēlos pieminēt to faktu, ka mums ir jāanalizē kuri noteikumi tiešām ir pārnacionāli saistībā ar šīs komitejas kompetenci un ko Eiropas Savienība var darīt šai kontekstē. Ja mēs paraugāmies uz Brisele 2A regulu, es piekrītu komisijas pārstāvēji, tad viņi teica, ka šī regula attiec uz kompetences jautājumiem un lēmumu īstenošanu, ko veids cita dalībvalsts. Un neesmu pārliecināta par to, ka šie lūgumraksti nav pietiekami, lai mēs analizētu, vai šī regula ir pārkāpta vai nē. Mums jāskatās, vai šī regula attiecas uz Dāniju un kā. Es neesmu pārliecināta, ka tā attiecas uz Dāniju. Jāskatās arī, kā tā attiecas Norvēģija, ja tā piekrīt kolēģim Artēna kungam, kurš lūdza lai mēs veicam faktu izmeklēšanas misiju, lai pārbaudītu visu to, kas noticis dalībvalstīs. Un te ir runa arī par to, ka svarīgi ir ANO bērnu tiesību konvencija. Mums jāapspriež bērnu tiesības un mums jāskatās, kā tās labāk īstenot, lai mēs varētu darīt kaut ko tādu, kas saskan mūsu kompetencijām. Paldies! Pitēras kundze, lūdzu. Zgadzam się z Robertą Metsolą, rzeczywiście. Paldies, es piekrītu Metsolas kundzei. Bet lūguma raksta autors īstenībā nepierādīja, ka tam ir kāda saistība ar ēs likumdošanu un attiecīgo regulu nevar attiecināt uz Dāniju, jo Dānija uz Dāniju attiecas opt-out princips. Tā šī uh, regula nav uh, jāpiemēro, un Norvēģija savukārt nav Eiropas Savienības dalība valsts. Uh, Brisele 2A regula varētu attiekties uz Zviedriju vai Somiju, bet Tur ir runāts tātad par tiesas spriedumu atzīšanu un īstenošanu, bet dalību valstīm ir jālēmj pašām, eh, kad tad, piemēram, bērns tiek izņemts no ģimenes un eh, ielikts eh, kādā centrā. Es domāju, ka lūgumraksts ir jāver ciet. Paldies! Evīku mums ir tagad. Paldies! Man ir jāsaka, ka varu piekrist ļoti daudziem kolēģiem. Gribu ar jums padalīties savās domās. Mūsu komiteja vienmēr saņem ļoti daudz lūgumu rakstu, kas attiecas uz bērnu labklājību. Un īstenībā tas mums rada bažas. Mums, protams, Ir jāapzinās, ko varam darīt eh, savu kompetenci ietvaros, kā risināt šīs smagās situācijas. Es uzskatu, ka tas patiešām ir ļoti bēdīgi un dramatiski. Un šajā prezentācijā mani pārsteidza tas, eh, ka šajā jomā ir iesaistīti arī uzņēmumi privātais sektors. Tas patiešām ir ļoti nu, tāds bažas raisošs apstākļs. Un, protams, šeit ir arī ļoti daudz viedokļu un ir grūti atšķetināt, kam tad īsti ir taisnība. Tādēļ mums ir arī grūti sagatavot pareizās atbildes, atrast tās. Komisijai ir sava versija, tā dara savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, bet patiešām ir grūti atrast arī kaut kādu kopsaucēju. dalību valstu likumdošana arī atšķiras šajā jomā. Eiropā mēs cenšamies nu, tādu pārskatu iegūt, kas vispār notiek šajā jomā. Bet mums patiešām ir ļoti grūti kaut ko darīt, nu, atrast kaut kādu risinājumu šī lūguma rakstu kontekstā. Mūsu darbs Tātad mūsu uzdevumus ir eh, pārņēmusi bērna aizsardzības darba grupa, un tur varbūt eh, šāds jautājums tad nākotnē varēs izskatīt padziļinātāk. Ko es jums gribēju pateikt? Tā vietā, lai veiktu pētījumu, nu, tas, protams, arī prasīs zināmu laiku, mēs varētu organizēt kādu pasākumu kurā varētu piedalīties arī dalību valstu parlamentārieši. Un arī, nu, tad būtu tāda labāka atgrieziniskā saikna ar dalību valstīm. Es gribēju uh, šo priekšlikumu izteikt nākamajā darba grupas sēdē. Mēs varētu par to diskutēt un tad arī spriest, ko darīt šajā tik ļoti jūtīgajā jautājumā. Thank you, Eleonora. Paldies, Eleonora. Citi kolēģi nevēlas izteikties. Un tādēļ došu vārdu lūgumraksta autoram. Jums ir divas minūtes. Um, my name is Elizabeth Schaefer. Mani sauc Elizabeth Šēfere un strādāju šajā komitejā ar Klārsonu kungu. Un es esmu nostrādājis kā juristi jau piecus gadus. Kopš 30. gadiem Zviedrijā ir um, tāda kā sociālā inženierija ģimenes aprūpas centros un ir tāda tā trotskiska pieeja. Bērnus neuzskata par ģimenes daļu, bet par uh, sabiedrības sastāvdaļu. Līdz ar to nu, bērnu tiesības uh, nav saistītas ar ģimeni, bet gan ar uh, sabiedrību. Un šāda bērnu aprūpas politika ir spēkā mm, Zviedrijā jau kopš 1930. gada. Mm, nu, šeit ģimene netiek aplūkot caur tādu reliģisku protestantismu vai katoļu, katoļu prizmu. Uh, jo līdz ar to, piemēram, nu, var atnākt pie jums uz mājām divi sociālai darbinieki, sociāla dienas darbinieki vai divi policisti un vienkārši paņemt jūsu bērnu un aizvest prom. Un mana klienta bērns vienkārši tika izņemts no ģimenes. Uh, Un šai mātei bija 5,5 mēnešu mm, vecs bērniņš, un viņa lūdza palīdzību. Viņas bērns vienkārši tika paņemts. Nu, tā ir ikdiena Zviedrijā. Jaunās māmiņas ierodas pie manis lūdzu palīdzību, un bieži vien tad, kad viņas lūdz palīdzību arī dienestos, tad dienesti atņem viņai bērnu un nauda netiek iztērēta, lai palīdzētu māmiņām. Īstenībā ir daudz uh, augstāka iespēja, ka arī vientuļai mātei atņems bērnu un ievietos tādā centrā. Mēs uh, šādu fenomenu pieredzam ļoti bieži. Tagad Zviedrijā ierodas arī migranti, viņu bērni arī tiek atņemti. Uh, Un mēs te runājam pilnīgi par tādu industriju. Ģimenēm atņem visu, bērnu atņem. Un, nu jā, kad ģimenei tiek atņemts bērns, tad viņiem vairs arī nav nekādu pabalstu, ne bērnu audzināšanas pabalstu, ne citu pabalstu, bet šie līdzekļi, nu, apmēram 40 tūkstoši zūd, nu, zūd liela ienākuma ģimenēm. Mums tā ir milzīga problēma Zviedrijā. Paldies! Tagad mums ir jānonāk pie secinājumiem. Kā jau komisija norādīja, šis ir nacionālais, tātad dalību valstu jautājums. Te nav nekādas saists, sasaists ar ES likumdošanu, bet ir jāņem vērā Brisele 2A regula, kur ir runāts par jurisdikciju un spriedumu savstarpēju atzīšanu citā dalību valstī. Un šeit nav arī tāda pārobežu elementa, līdz ar to Eiropas saimnības likumdošana neatiecas uz šiem gadījumiem. Līdz ar to Uh, arī jāpatur prātā tas, ka uh, Norvēģija nav no Eiropas Savienības dalība valsts un da uz Dāniju attiecas opt-out princips. Jūs te arī ilustrējāt uh, gadījumus Zviedrijā un Somijā, bet Eiropas komisija šo lietu nevar izskatīt, jo tā neatiecas uz Eiropas komisijas kompetencijām. Bet ko mēs varam darīt? Ko var darīt lūgumrakstu komiteja? Uh, Mēs šo lietu varam nodot tālāk bērnu labklājības darba grupai, eh, kurā strādā arī Evī kundze, un tātad darba grupa varbūt ar tādu radošu pieeju var atrisināt šo jautājumu, domājot, nu kā šo lūgumu rakstu izskatīt darba grupā pirms pārskatīšanas. Brisele 2A regulas pārskatīšanas. Un tā tad uh, gribēju pateikties lūgumraksta autoriem par uh, ierašanos Eiropas parlamentā, par lūgumraksta prezentāciju, un mēs tad uh, pagaidām lūgumrakstu paturēsim atvērtu. Vai kolēģiem tas ir paprātam? Paldies! Paldies, paldies, ka ieradāties! jūs tik tālu atbraucāt no Zviedrijas. Es zinu, tagad nu, ir dažādi ierobežojumi, nu, nemaz tik viegli no vienas valsts uh, otrā nokļūt. Un tagad uh, ir uh, Nīderlandes lūguma raksts par uh, Zviedrijas uh, lietu, nu, un lūguma raksta autors nav klāt. Viņa nav ieradusies. Tad uzreiz došu vārdu komisijai, lūdzu on this case. The floor is yours. Um, I was told that... Man teica, ka lūguma raksts vēl nav iesniegts komisijai, ka nu, mēs neesam par to vēl informēti. Okay. Okay, in that case I ask... Labi, nu vai kāds no kolēģiem vēlētos izteikties? Well, if need be, I can briefly comment because I've read yeah. it, but... Ja, nu, mm, tas ir nepieciešams, es varu kaut ko pateikt dažos vārdos, saka runātāji. Es izlasīju policijas ziņojumu, un tajā tika teikts, uh, ka bērni tika atrasti slēgtā telpā, tur bija urīns, bija slikta smaka, un Zviedrijas baznīca nevarēja neko tur darīt, jo šiem bērniem nebija, nu tā tad dzīves vietas Zviedrijā bija arī tiesas, tiesvedība, un mēs neesam iepazinušies ar tiesas spriedumu, un ko ir teikusi šeit bāriņtiesa. tiesa Līdz ar to mums eh, nu, ir grūti kaut ko komentēt šajā gadījumā. Es nevaru tātad izvērtēt, vai lūguma raksts eh, attiecas uz tiesnešu nekompetenci vai kaut ko citu. Un, ja tā tad eh, ņemot vērā to, ka bērnu pastāvīgā dzīves vieta nav Zviedrijā, uh, Nu, ir grūti pateikt, vai tad var teikt, ka Zviedrijas tiesai šeit nebija nekas sakāms, bet bāriņu tiesas spriedumu nesmu izlasījusi, tā tad man grūti komentēt. Jā, turpin priekšsēdētāji, tā tad jūs nesat iepazinušies ar visiem dokumentiem šajā gadījumā. Kādēļ tad vispār šis jautājums ir darba kārtībā šodien iekļauts? Nu, varētu teikt, jā, varētu ļoti vienkārši atbildēt. Viens no komitejas locekļiem ir lūdzis šo jautājumu iekļaut darba programmā. Uh, Es uzskatu, nu tas ir pilnīgi muļķīgi, jo mums uh, rīcībā nav dokumentācijas, mums arī nav ko piedāvāt komisijai, arī lūgumu raksta autora nav klāt. Un nav arī nekādu dokumentu, kas būtu Eiropas komisijas rīcībā. Tagad došu vārdu kolēģiem. Nu, ko tad darīt? Kā rīkoties ar šo lūgumu rakstu? Pitēras kundze. Paldies! Nu, mums ir nepieciešama dokumentācija, mums ir nepieciešama visi papīri, kas uz to attiecas. Esam iepazinušies ar policijas atskaiti, un tā īstenībā ir, nu, visai šausminoša. Ja tā ir taisnība, ja tas, tie visi ir fakti, nu no tad policijai nebija cits izvēles, kā šos bērnus uh, aizvest prom. Viņi neko citu nebūtu varējuši darīt, bet mums ir jāiepazīstas arī ar citiem dokumentiem pirms pieņemt lēmumu. Paldies! Well, I think we should do the following. Es domāju, ka mums vajadzētu slēgt šo lūgumu rakstu. Jo šis uh, briesmas šarmuļs uzdanošais uh, policijas ziņojums pat tiešām, nu, ir pietiekam daļrunīgs, ir pietiekam daudz gadījumu, kas ir nodot tālāk bērnu labklājības uh, darba grupai. Bet šeit nu, nekādas papildu vērtības nav. Tā tad, ja mēs šo eh, ziņojumu tālāk nosūtīsim darba grupai. Ja, kolēģi, man piekrīt? Yes. Yes. Okay, good. We do. Yeah. And... Um, uh, eh, Aukens kundze. Es nevaru gluži piekrist. Uh, ka tas neatiec uz ES likumdošanu. Ir bērnu tiesību konvencija, ir cilvēku tiesības. Nu, īstenībā tas attiecas uz mums visiem, arī Norvēģiju uz uh, gadījums uz to attiecas. Bet, Margareta, man šķiet, jūs runājat par iepriekšēju lūgumu rakstu, bet mēs jau pie cita esam pārgājuši. Ja? Un kolēģi mani atbalsta, viņi atbalsta manu priekšlikumu. Slēgšu lūgumu rakstu, nu redzu šeit piekrišanas zīmes uh, gan no sociālistu, gan no ETP, gan no FDD grupas. Uh, un tagad nākamā. Nākamais lūguma raksts Hans Jespersens to ir sagatavojis par bērnu tiesībām Dānijā un Zviedrijā. Uh, lūguma raksta autora nav klāt, un lūguma raksts arī nav iesniegts um, Eiropas komisijai. Bet arī šis lūguma raksts ir iekļauts darba kārtībā, ņemot vērā vienu mūsu kolēģi lūgumu. Es patiešām atvainojos ka man tas ir jāsaka, bet šis jautājums ir darba kārtībā. Nu, ja lieta tur ir izklāstīta tā ļoti vispārīgi, komisija ar to nav iepazinusies. Un jāsaka, ka papildu informācija, nu, ir tāda vēl maigi izsakoties ļoti mūsinoša. Nu, un tā tad mums vajadzētu vienoties, ko darīt. Nu, bet viens no kolēģiem ir lūdzu šo jautājumu iekļaut darba kārtībā, līdz ar to man saskaņā procedūra ir jādod kolēģim vārds. Kolēģi. Nu, ko, dodiet man kādu padomu, ko darīt. Roberta, lūdzu. Nu, es nezinu, cik daudz, eh, kādu padomu jums dot, bet jāsaka, ka mūsu rīcībā ir ļoti maz informācijas. Nu, es nezinu, ko tad darīt, vai paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu uz ilgāku brīdi, lai iepazītos eh, vēl ar citiem faktiem bet, nu, kāda informācija mums būtu vēl nepieciešama, lai varētu par to diskutēt, bet, nu, varbūt mums vajadzētu mēģināt uh, apbruņoties ar vairāk informācijas. Nu, varbūt nevajadzētu tagad lūgumu rakstu uzreiz tā slēgt, ņemot vērā, ka mūsu rīcībā nav pietiekami daudz informācijas. Marlēna, jā, nu, mūsu rīcībā nav gana informācijas un būtu patiešām, nu, tā negodīgi tagad slēgt lūgumu rakstu. Mums vajadzētu apkopot vairāk informācijas un tad, kad mūsu rīcībā tā būs, nu, tad mēs varētu slēgt šo lūgumu rakstu. Tā tad, saka priekšsēdētāji, Eleonor, ko tu teiksi? Arī es Piekrītu kolēģiem. Mūsu rīcībā nav pietiekami daudz informācijas, lai šo lūgumu rakstu slēgtu. Tātad eh, bērnu labklājības eh, darba grupai mēs varētu arī šo lūgumu rakstu nosūtīt, lai arī eh, nu, viņu verdiktu dzirdētu. Labi, tad mēs to nosūtām darba grupai, saka priekšsēdētāji, un vēl arī komisija iepazīsies ar lietas apstākļiem labi. Uh, 97.1 vācu lūguma raksts. Te ir runāts par dzīvu um, dzīvnieku transportu Eiropas Savienībā. Lūguma raksta autore ir klāta, došu viņai vārdus piecām minūtēm, lūdzu. Chair, members of the petition committee. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie uh, komitejas locekļi. Jāsaka, ka pirms divām nedēļām Itālijas um, policija kontrolēja uh, kravas automašīnu, kurā bija dzīvi teļi. Uh, jāsaka, ka viņiem nebija nepietiekami daudz. Uh, nebija arī pietiekami daudz ūdens dzīvniekiem, kraus kāsta bija pārpildīta, bija arī divi jaundzimuši teliņi, no kuriem viens bija arī uh, nomiris jau, un pēc tam vēl uh, uz šajā mašīnā izcēlās ugunsgrēks, un desmit uh, lopiņi gāja bojā. Šādas, eh, šādas lietas mēs pieredzam ļoti bieži, un jāsaka, ka regula, kas attiec uz dzīvnieku labturību, nevar ļaut izvairīties no šādas, eh, no, no šādiem gadījumiem, un jāsaka, ka nekas nav uzlabojies, Un, ja mēs kaut ko atkārtojam desmit gadus eh, no jauna un no jauna, tas jau situāciju neuzlabo. Uh, Es esmu arī pielikus klāt lūgumu rakstam dokumentu, kam ir 204 lapuses. Mēs esam pierādījuši, ka ņemot vērā pašreizējo spēkā esošo regulu, nav iespējams uh, aizsargāt uh, lopiņus transportēšanas laikā. Uh, Un šis dokuments ir 20 gadu darba auglis, ņemot vērā arī to, kas notiek, kas notiek uz Eiropas ceļiem. Jāsaka, ka mm, mašīna, šie transporta līdzekļi ļoti bieži ir nepiemēroti dzīvnieku pārvadāšanai. Es šajā dokumentā minētos skaitļus pat nepieminēšu, jo nu, aina ir ļoti, ļoti bēdīga. Un galu galā mm, Policijas eh, aģenti, policisti ir tie, kam ir jāizteno pilnīgi neīstenojama regula. Animals Angels šī organizācija jau 20 gadus ir sadarbojusies ar policiju. Mēs esam redzējuši tik daudz uh, mirstošu dzīvnieku, uh, pārgurušu šoferu, uh, daudz negadījumu un Mēs ļoti labi zinām, nu, cik karsts eh, ir vasarā, piemēram, uz Spāņu šosejām, autostrādēm, kādos apstākļos arī šiem cilvēkiem ir jāstrādā. Un policisti ļoti labi zina, kas viņiem ir jādara, kā rīkoties. Un mēs uzskatām, ka komisijas rīcība ir ļoti negodīga, jo tā savu uh, atbildību uh, noveļ uz citu pleciem, eh, uz policistu pleciem. Un jāsaka, ka policistiem pat nav Uh, nepieciešamo instrumentu, lai varētu uh, īstenot uh, dzīvnieku labturību, runājot arī par maksimālo pārvadāšanas laiku. Un tad, kad jūs runājat par īstenošanu, padomājiet par policistiem. Īstenošana nav kaut kāda abstrakta problēma. Tas attiecas uz reāliem cilvēkiem, dzīviem cilvēkiem, un katra cilvēka iespējām ir savs robežas. Un jāsaka, ka terorisma un migranta, migrācijas krīzes eh, laikmatā eh, šiem cilvēkiem ir vēl grūtāk strādāt. Arī policisti ir pārstrādājušies. Tādēļ es lūgtu jūs šo lūgumu rakstu paturēt atvērtu, un es gribētu, lai komisija piedāvā labāku priekšlikumu, nevis visu laiku atkārto šo pantiņu par labāku īstenošanu. 1991. gadā Petī komiteja uh, um, saņēma lūgumu rakstu ar miljonu, miljoniem parakstu, kur bija uh, lūgums atzīt dzīvniekus par saprātīgām būtnēm. Un š, tas bija ļoti vēsturisks brīdis. Es domāju, jūs varat uh, tādu pašu brīdi atkārtot, uzlabojot dzīvnieku labturību. Uh, transportēšanas laikā šo lūgumu rakstu atbalsta vairāk par miljonu Eiropas Savienības pilsoņu un Eiropas uh, Savienības veterinārā ārsti, kā arī Dānija, Nīderlande un Vācija pieprasa um, noteikti maksimālo transportēšanas laiku. Es lūdzu jūs īstenojiet demokrātiju un atstājiet šo lūgumu rakstu atvērtu. Jāsaka, ka dzīvnieku transportēšana uh, ir ļoti svarīgs jautājums miljoniem Eiropas pilsoņu, un mūsu vienīgā cerība ir, esat šobrīd jūs, jūs esat mūsu pēdējā cerība. Paldies par uzmanību, paldies, paldies par jūsu prezentāciju, paldies, ka ieradāties pie mums, un, nu, paldies, ka jūs turat rūpi par šo jautājumu. Tagad došu vārdu komisijai. Denis Simonīkungs. Merci, madame la présidente. Priekšādā tā paldies. Nu, diemžēl man nāksies tomēr atkārtot to, kas tika teikts iepriekšējā atbildējot. Tas ir jau 12. gada lūguma raksts, kā galā komisija, kā jau teicu, vērš uzmanību to, ka ir ieviest jaunu tiesību akti, un tas tiešām ir jautājums, kas saistīts ar šo tiesību aktu īstenošanu. Papildus jau teiktajiem varu teikt to, ka kopš 2012. gada ir vairākas lietas, ko komisija ir veikusi, padarījusi, to starp īstenojot tiesību aktus. Uh, bet nu, īstenošana lielā mērā saistīta tomēr tieši ar dalību valstu rīcību šai ziņā. Komisija, protams, cenšas mudināt dalību valstis darboties atbilstīgi, un tieši šai jomā nu, arī ir komisijas vienīgā kompetence kopš 2011. gada, eh, kad tika sagatavots ziņojums par dzīvnieku transportēšanu, eh, esam centušies to arī darīt. Eh, cenšamies atgādināt dalībvalstīm to, kāda ir viņu loma uh, dokumentu īstenošanā strādājot, piemēram, kopā ar specifiskām komitejām, eh, dzīvnieku augu veselības darba grupā par to tiek runāts. Turklāt divreiz gadā komisija organizē tikšanās ar nacionālajiem kontaktpunktiem. Eh, notiek diskusijas ar dalību ar pārstāvjiem, ar pavisam konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar šo tiesību aktu īstenošanu, notiek informācijas apmaiņa. Ir arī grozījums lēmumā, kas attiec uz pārskatīšanas prasību uzlabošanu un atskaites prasību uzlabošanu. Mēs vienkārši vēlamies teikt paldies Eiropas parlamentam, tik eh, jūs nobalsojot par izmēģinājumu projektu, par miljonu eiro piešķiršanu šķiet 2015. gada budžetā šai jomā, un tā visa rezultātā komisija ir izziņojusi iz, iz, izmēģinājumu projekts, kas šobrīd tiek risināts, eh, veikts, un tā mērķis ir uzlabot dzīvlie, dzīvnieku transportēšanas apstākļus. Noslēgumā var teikt arī to, ka pilnībā piekrītu lūgumrakstu iesniedzējai tajā ziņā, ka šis īstenošanas jautājums, protams, ir tāds, kas skar ļoti tādus cilvēcīgus apstākļus. Ehm, visi tie tiesība akti, kas saistīti ar transport, dzīvnieku transportošanu, transportēšanu, ir jārisina un daudz kas nav atrasināts. Nu, transportēšanas laiks nav vienīgais problemātiskais jautājums šai ziņā, ir arī, lūk, visi šie termiskie apstākļi un tā tālāk. Vienīgais veids, kā visas noteiktās prasības īstenot, ir informēt iedzīvotājs, informēt cilvēkus uz vietas. Tas ir tas, ko mēs arī mēģinam darīt, bet tas prasa laiku. Uh, un, nu, tur neko nevar darīt. Paldies priekšsādātāji. Liels paldies. Tālāk var izteikties kolēģi. Marlēna lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Nu, jāsaka, te es pārpaustu savu ieinteresētību Es kaut galā esmu arī dzīvnieku lab, labturības intergrupas vicepriekšsādātāja. Man jāsaka, Lukas, nu ja jums būtu, jā, ja jūs skatītos tās filmas, kas nerat mūsu sanāksmēs, tiek parādīts par to, kādos apstākļos dzīvnieki tiek transportēti, kādām mocībām viņi tiek pakļaut, kādām ciešanām tiem jāiziet cauri. Uh, nu tad tādā gadījumā, es domāju, mēs visi vienprātīgi pieņem to lēmumu, kā ar iztenošanu vien nedrīkstam aizbildināties. Tas tikai šobrīd tāds modes vārds. Nu, mums ir jāpārliecinās, ka šie iztenošana tiešām notiek. Eh, citādi tas paliek vārdu rīmenī. Svarīgākais vārds šai gadījumā ir E, sajūtas, izjūtas. Mēs aizmirstam, ka arī dzīvniekiem ir sajūtas, un te atsaukties kaut kādiem juridiskiem aspektiem, lūk, īstenošanas, tāds jautājums, kam kāda juridiska e, kompetence, tad mēs ne nu pie kā nenonāksim. Mēs šeit nerunājam par kaut kādām, nezinu, ogļu kastēm un e, steriem malkas, nē. Ne Tās ir dzīves radības. Mēs nerunājam par kaut kādiem pārtiks produktiem, mēs runājam par dzīviem, par dzīvām radībām, un to mums vajadzētu paturēt prātā. Tāpēc es nedomāju, ka šo lūgumrakstu vajadzētu slēgt. Es domāju, ka mums jāvirzās uz priekšu un jāpārliecinās, ka arī komisija virzās uz priekšu un nevis tikai pieņem tiesību aktus. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāji. Eleonora. Priekšsēdētāji, paldies. Man uzreiz jāsaka, es arī domāju, ka lūgumrakstam jāpaliek atvērtam, pavisam vienkārši iemesli pēc neskatoties uz to, ka 13. līguma pantā mēs definējam dzīvniekus kā dzīves radības. Šī doma realitātē nereti neatspoguļojas tiesību aktos, kad tie tiek piemēroti. Pret dzīvniekiem izturas tā, it kā tie būtu preces nevis dzīves radības. Nu, te runājam par noteikumiem attiecībā uz dzīvu lopu transportēšanu. Jāsaka, ir pieaudzis e, šī transportēšanas stundu skaits. Komisija saka, ka ir mm, izveidojis mehānismu datu apkopošanai, cer, ka tas būs efektīvs instruments, bet līdz šim jāsaka, trūkumu ir bijis pārāk daudz. Un par to mums nepieciešams padomāt. Mums jānāk klajā ar apņēmības pilniem mm, ierobežojumiem attiecībā ar šo astoņu stundu ierobežojumu. Šobrīd ierobežojumu nav vispār. Tā visa rezultātā tiek nodarīts milzīgs kaitējums dzīvniekiem. nocīm redzami. Arī jautājums par uzraudzību un inspekcijām ir tas, kas gulstas uz cilvēku pleciem. Dalība valstis ir atbildīgas par šo funkciju īstenošanu, tam ir, protams, vajadzīgi resursi, vairāk uzmanības jāpievērš arī šim aspektam. Mēs ierosinām šo lūgumrakstu paturēt atvērtu un nosūtīt to vidas aizsardzības komitejai, lai viņi sagatavo atzinumu nu, par nāk klajā ar idejām par to, ka varbūt transportēšanas laiks jāierobežo. Paldies, tālāk, Pīters. Liels paldies! Nu, protams, mums ir jāiesaista arī atbildīgās komitijas. Jāsaka, ka Tirzniecības komitejā mēs jau par to uh, diskutējām, bet es domāju, ka rezultāts nebija ideāls. Un ja mēs runājam par uh, dzīvniekiem, jāsaka, ka ja kāds, piemēram, uh, Eh, apkārt visai pasaulē eh, veda eh, nu, ļoti dārgu šķirnes zirgu, kas maksā vairākus miljonus. Viņš noteikti nu, arī nodrošina šim zirdziņam vislabākos apstākļus, bet ja mēs runājam arī par, nu, teiksim, pārtikā izmantojumiem dzīvniekiem, nu jā, bieži vien viņi uh, briesmīgos apstākļos tiek pārvadāti. Šeit tiek runāts par maksimālo pārvadāšanas ilgumu 8 stundu garumā, bet, nu, es domāju, ka varētu to vēl saīsināt. Un, uh, Un citi saka, nu, ja šādi tas laiks tiks ierobežots, tad būs grūti vispār dzīvnieku nogādāt no punkta A līdz punktam B, bet, nu, vajadzētu arī noteikt konkrētas kontrolas. Un es domāju, ka katrs cilvēks taču zina, ko nozīmē viena stunda vai vairākas stundas. Un mums ir arī jāierobežo šie laiki. Un, ja mēs runājam par kontrolēm, tā arī ir problēma. Un es uh, gribētu uh, šeit iesaistīt arī transporta komiteju. Es vispār varētu teikt, ka mēs nu, gana daudz smagās mašīnas pārbaudām. Nu, mēs taču nevaram uz autostrādes nepārtraukti organizēt kontrolas, bet mēs runājam te par citām lietām, par minimālo algu, par uh, braukšanas un atpūtas laikiem, bet ja mēs runājam par dzīvnieku transportēšanas kontrolēm un par uh, tādu uh, atbilstošu transportu. Nu, ja runājam par kontrolēm, eh, tad šeit tas īsti eh, nav, nu, eh, klupšanas akmens. Mums ir jārunā par labākām kontrolēm, mums jādomā arī par uh, attiecīgi apmācītiem cilvēkiem, un mums, mēs, piemēram, kontrolējam dzīvnieku transportēšanu, nu, šeit īsti neskatāmies uz šoferi, mums interesē tas, kas notiek kravas kastē, un Es gribētu patiešām šo lūgumu rakstu atstāt atvērtu un uh, nodot to tālāk nu, attiecīgajai komitejai. Un, ja mēs runājam par kontrolēm, transporta komitejai šeit būtu jāiesaistās. Nevajag vairāk kontroli, mums vienkārši vajadzētu padomāt uh, par to, kā tās veikt efektīvāk. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Eika kungs tālāk. Danke, Frau Präsidentin. Paldies, priekšsādātājs kundze. Eiropas lauksaimniecībā E, izmantojamo dzīvnieku konvencija un 13. E, pants Lisabonas līgumā norāda skaidri, ka dzīvniekā aizsardzībai ir jāpievērš daudz uzmanības Eiropas Savienībā, jo dzīvnieka aizsardzība ir civilizācijas panākumi, kas pietiekami labi ilustrē mūsu morālo lielumu, cēlumu vai arī tā trūkumu. Un es gribu teikt, ka Eiropas Savienība arī tiek vērtēta pēc tā, tā, kā tā attiecas pret dzīvniekiem, pret lopiem, un vai tā var uzņemties līdera lomu dzīvnieku aizsardzības jomā pagājuši nedēļa. dzīvnieku labklājības un aizsardzības uh, intergrupa, kuras uh, priekšsēdētāja vietnieks es esmu, apsprieda dzīvnieku pārvadāšanu. Un jāsaka, ka īstenībā, ko mēs tur uzzinājām, nu tas bija šausmīgi. Jāsaka, ka ļoti bieži dzīvnieku pārvadāšana nenotiek atbilstīgi. Tieši tādēļ ir jāvēršas pret. Uh, uh, pārkāpumiem un ir jānorāda maksimālais pārvedāšanas ilgums. Tieši tādēļ lūgumu rakstu vajadzētu paturēt atvērtu un arī lauksaimniecības komitejā šis jautājums ir jāizskata tāpat kā transporta komitejai. Mēs esam to parādā dzīvniekiem, Eiropas Savienībai, kas ir vērtību kopiena, un mēs esam parādā to paši sev kā cilvēkiem, jo dzīvnieki ir sāprātīgi dzīvnieki, kas jūt, kam tāpat sāp, ir jāņem vērā arī tas, kā viņi jūtas. Un es gribu teikt, ka miljons cilvēku ir parakstījuši šo lūgumu rakstu, un daudzi vēl vairāk miljonu Eiropas Savienībā ir pret tādu dzīvnieku pārvadāšanu, kas ir mokoša. Un vai atkal šis lūgumraksts vienkārši tiks kaut kur noslaucīts no galda, nu tad Eiropas Savienību kritizēs vēl vairāk. Cilvēkiem būs vēl vairāk līdz kaklam šī politika. Un tas ir ļoti svarīgi. Nu jāņem vērā, ka uh, labēji ekstrēmās partijas to uztvers kā tā, tā, tā tām būs kā medusmaize. To mēs nedrīkstam pieļaut. Tādēļ lūdzu uh, atstāsim atvērt šo lūgumu rakstu un beidzot sāksim rīkoties. Thank you very much. Paldies. Tālāk Ācerkampas kundzei vārds. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāsaka, ka katru dienu ļoti daudz dzīvnieku tiek pārvadāti e, pa Eiropu, daudzi arī iet bojā. Tūkstošiem kilometri tālāk viņi nonāk kautuvēs. Un tas notiek tādēļ, ka tas e, īstenībā ļauj ietaupīt dažus centus. Bet dzīvnieki nav nekādi, nu, uh, miruši objekti, e, kaut kādi priekšmeti, tie ir dzīvi, tās ir dzīves radības, un tas ir arī atrunāts Lisabonas līgumā. Un ir ļoti labi, ka daudz cilvēku patiešām par to ir noraizējušies. Viens miljons eiropiešu ir parakstījuši šo lūgumu rakstu. Dat er uh, uh, overheden zich uh, zorgen maken, denk aan. Dānija, Zviedrija, Vācija, Nīderlanda arī ir tās valstis, eh, kam šī problēma rūp. Tur ir arī attiecīgas transportēšanas vadlīnijas. Eiropas parlamenta deputāti tāpat ir noraizējušies. Ir arī uh, domāts par konkrētu pilotu projektu šajā jomā. Arī uh, eh, ES tiesa uh, ir. Uh, nāk uz klājā ar spriedumu, kas attiec ne tikai uz dzīvnieku pārvadāšanu Eiropā, bet arī ārpus tā. Un Eiropas komisija taču nedrīkst vairāk eh, nu, slēpties aiz vecām atbildēm un eh, kaut kādiem trikiem un teikt, jā, jā, mēs jau atbildējām un tā. Nu tā nedrīkst, tā nevar turpināt. Katru dienu Ir, mēs redzam, ka, piemēram, Turcijā, citās valstīs tūkstošiem dzīvnieku vienkārši tiek kaut kur sadzīti un eh, stāv karstos svelminošos saules staros. Arī, eh, nu, grūti lopi tiek pārvadāti vai arī tādi, kam tikko piedzimuši lopiņi, tikko atnesušās eh, govs tiek pārvadāts šausmīgos apstākļos. Un jāsaka, ka tas ir briesmīgi. Nu, paskatieties, komisija aiziet kaut kur, paskatieties paskatieties pie robežām, kas notiek, kādos apstākļos šie dzīvnieki tiek pārvadāti. Un kolēģi jau teica, ka pagājušajā nedēļā mēs uh, dzīvnieku intergrupā jau pat arī redzējām vairākus attēlus mm, ko mums iesniedz lūguma raksta iesniedzēji. Nu, tas pat tiešām tā, tā, tie attēli ir sirdi plosoši. Mēs nedrīkstam vairāk pieļaut šādas prakses turpināšanu. Nu, ko tad jūs gaidāt komisiju? Es gribētu teikt, nu, ja par katru cenu ir šie dzīvnieki jāpārvadā, tam ir jānotiek humānākos apstākļos un nedrīkst viņus tik ilgi vadāt pa Eiropas ceļiem. Nu, komisija, nu, beidzot izstrādājot kaut kādu priekšlikumu, lai varētu pārskatīt šo transporta uh, direktīvu. Nu, tas ir vienkārši kauns, ka mēs kaut tādu esam pieļāvuši. Paldies! Thank you very much, and that concludes. Paldies! Līdz ar to runātājs raksts ir noslēdzies. Un došu vārdu atkal lūguma rakstu iesniedzējai divām minūtēm lūdzu. Nu, jāsaka, man grūti tagad kaut ko teikt vispār, jo uh, esmu šeit pirmo reizi jūtos ļoti aizkustināta. Un mēs vienkārši parasti esmu runājusi tikai ar komisiju, viņi nekad mūsos nav klausījušies. Tagad esmu tik aizkustināta. Tas, ko jūs teicāt, ir tik patiesi. Tas ir tik laipni un tik saprotoši. Man vienkārši nav nekā vairs ko piemetināt. Paldies par uzmanību. It's, it's to... Jā, es arī jūtos aizkustināta, kad jūs tā sakāt, jo, jo šis parlaments, šī iestāde Eiropas parlaments ir centušies darīt ļoti daudz ko pēdējo gadu laikā, lai izveidot šo darba grupu par dzīvnieku labturību. Un kolēģi tiešām darbojušies visai iedvesmojuši, arī mums tas tā šķitis, kas pat nav iesaistīts šais jautājumos, un tāpēc es esmu, piemēram, uz, uzzinājis ļoti daudz ko, tāpēc liels paldies, ka ieradāties, paldies par jūsu rūpi un pal, par jūsu augstsirdību Uh, to starp augstsadību pret visiem šiem dzīvniekiem, kas cieš. Noslēgumā gribētu teikt, lūko, vienīgais, ko varam darīt, protams, ir paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu un varam likt aiz auss to, ko teica Pīters, respektīvi iesaistīt darbā arī transporta komiteju, jo līdz šim, jāsaka, viņi darbā nav bijuši iesaistīti. Ko darīsim? Nosūtīsim šo lūgumu rakstu kopā ar tam piederīgajiem dokumentiem transporta komitejai un arī lauksemniecības komitejai. Es arī gribētu lūgt jūs paturēt prātā to, ka šī ir jau otrā reize, kad lūgumraksts tiek skatīts šai komitejas sanāksmē, šīs komitejas krāsnē. Iespējams, varbūt jūs kā lūgumrakstu iesniedzēji vairs netiksiet uzaicināt. Mēs jau zinām, ka um, mēs par to rūpējamies, mēs aiztaupīsim jums šīs grūtības nokļūt Briselē, tas nemaz nav tik vienkārši bet nu katrā ziņā varat būt pārliecināta, ka darbs nebeigsies, parlaments un šī komiteja turpinās šo jautājumu risināt. Tad lūk, tā arī rīkosimies. Paldies visiem, kas piedalījās arī debatēs. Tālāk. Pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tas ir um, saistīts ar virkni lūgumu rakstiem, un tas saistīts ar rituālu lopkaušanas paņēmienu aizliekšanu. Tas arī saistīts ar dzīvnieku labturību tādā vai citādā veidā, bet šis jautājums, jāsaka, ir nedaudz sarežģītāks. Došu vārdu um, tūlīt pat komisijai, jo lūgumrakstiesniedzēja nav klāta. Oui, uh... Paldies. Priekšsēdētāji atvainojieties, mazliet te bija pazaudējis eh, papīrus par saturisko pusi runājot. Lūgumraksts iesniedzējs lūdz mainīt uh, tiesību aktu par dzīvnieku aizsardzību to kaušanas brīdī, uh, atcaucas uz derogāciju, kas šajā gadījumā iekļaut šajā tiesību aktā attiecībā uz rituālo kaušanu, un lūdz tātad šo uh, izņēmumu aizlie, atcelt. Tāds saturiski ir šis lūgumraksts. Komisija uzskata, ka šis tiesība akts šobrīd, zināmā mērā, panāk līdzsvaru starp nepieciešamību aizsargāt dzīvniekus saskaņā ar 13. līguma pantā pausto domu par dzīvniekiem kā dzīvām radībām un 10. pantu pamattiesību hartā kur nu tiek atsau, nu, iekļaut atsauce uz reliģisko brīvību. Līdz šim brīdim vienmēr ir bijis svarīgi atcerēties vēl vienu lietu, ka principā šī derogācija pastāv, bet dalību valstu ziņā ir to piešķirt vai nepiešķirt, tad, tad Un līdz ar to regulā tiek paredzēts zināms elastības manevrēšanas uh, brīdis, un tas attiec lūk uz šo rituālu rituālo lopkaušanu. Komisijai nav, jāsaka, nekāda veida nodomu šo konkrēto tiesību aktu mainīt, tāpēc, ka tā domā, ka pagaidām tiek panācis atbilstīgais līdzsvars starp abiem jau minētajiem elementiem. Paldies, paldies, saka priekšādātāji. Tagad iespējams kolēģiem izteikties Alkins kundze pirmā. I think that we should differ domāju, ka mums vajadzētu domāt par to, vai dzīvnieks cieš vai necieš. Jo ka par kādu, lai kādas lūkšanas viņi tur neizstāj, neizteikt, man liekas, tam dzīvniekam ir viena alga, man arī būtu viena alga. Bet ja tas lopiņš cieš, un te nu mēs saprotam, ka lielu lopu gadījumā tas ir ļoti aktuāli, tad, nu, ja mēs to neatceramies, tad mēs vienkārši neskatāmies patiesībai acīs. Es Dānijā tā, tā tas bija, es nezinu, kā tagad ir, bet bija tā, ka musulmaņi piekrita savā halalu kaušanas rituālā izmantot šīs apdolināšās pistoles, un tas vismaz palīdzēja to, ka šīm eh, govīm tika aiztaupīta šī minūtēm ilgā eh, nosiņošana, kuras rezultātā lopi zaudē samaņu bet man liekas tā nedaudz dīvaini, ja kaut kas valstī tiek aizliegts, tad tas, mm, nu, tiek atļauts reliģisku apsvērumu dēļ. Man tas nešķiet pieņemami. Visa šīs halāla mm, lopkaušanas paņēmieni. Tam jau nav saistība ar reliģiju. Tas vienkārši tāds industriāls veids, kā tas viss notiek. Es gribu zināt, cik daudz ir tādu piemēru Eiropā dalību, ar dalību valstīm, kas atļauj lielu lopu kaušanu šādā veidā. Šai lēnajā nosiņošanas procesā, eh, pakļaujot eh, lopus ciešanām bez jebkāda veida anestezijas. Pīter, tev vārds. Jā, vielen dank un. Uh, Paldies. Jāsaka, ka esmu ar šo problemātiku jau 2003. gadā iepazinies. Toreiz mēs uh, Eh, jau Vācijas parlamentā par to spriedām. Es biju nu, tāds kā dzīvnieku aizsardzības uzraugs, un jāsaka, toreiz es biju jauns uh, deputāts, uh, kas uh, izskatīja šos dzīvnieku labturības jautājumus, un tika arī teikts, ka tā tad, nu, dzīvniekam jātiek aptulinātam pirms kaušanas. Tā, tie bija galvenie principi, par ko mēs runājām. Eh, šajā eh, laikā par to, un eh, nu, tad lielajā politikā uz politiskās skatūs tik runāts arī par rituālo kaušanu. Un par šo jautājumu mēs spriedām tā lietušķi, un 2003. gadā pirmo reizi mēs par to runājām, un man bija cerības, nu, ka kaut kas sakustēsies šajā virzienā, ka kaut kas notiks. Uh, runājot arī par reliģiozo kopienu, reliģisko kopienu, bet tagad nu, esmu visai skeptiski noskaņots. Mēs jau nerunājam par rituālās kaušanas aizliegumu, un eh, tagad vienkārši ir jā, nu, jāatrisina jautājums. Vai dzīvnieks ir jāapdulina pirms tam, vai viņš pirms tam ir, nu, tā kā jāanestezē. Un Mums ir jā, jāorganizē šīs debatas patiešām tādā ļoti lietišķā veidā. Nu, tad, kad mēs jau esam politikā, nu, tad jā, Mēs par to patiešām runājam tā ļoti emocionāli, bet nu, jāsaprot arī, kādi ir pareizie politiskie lēmumi. Un, ja mēs te runājam par rituālo kaušanu, Nu, es nerašanu kādas problēmas, nu varētu pirms tam dzīvnieku tā tad, nu, anestezēt, iemidzināt, bet es domāju, ka lūguma rakstu patiešām būtu žēl tagad slēgt, jo par šo tēmatu mums noteikti ir jādiskutē. Un 15 gadi jau ir pagājuši, mums par to vajadzētu diskutēt, bet, nu, lūdzu nu, neradīsim milzīgu ažiotāžu ap šo jautājumu, jo vienā brīdī tas var pārvērsties ideoloģijā. Es šeit negribu nu, to jaukt ar citiem jautājumiem kopā. Te mēs runājam tikai par dzīvnieku labturību šī vārda šaurākajā izpratnē, un ja mēs atkal debatas uzsāksim, es īsti nezinu, ko mums vajadzētu darīt, kādā kontekstā to apspriest. Thank you! Jās paldies! Hazelkampas kundze. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Rituālā kaušana. Es esmu no nu, Nīderlandes, un uh, tur pie mums uh, nu, gandrīz katru gadu ap divs, diviem miljoniem lopu nokauja tos iepriekš neapdulinot. Nu, tie, tos, uh, tie tiek kauti galvenokārt ebreju un. Uh, Mm, musulmaņu kopienas vajadzībām. Divi miljoni lopu tikai Nīderlandē. Nīderlanda īstenībā šeit pat nav izņēmums. Interesanti, kādi būtu šie skaitļi visā Eiropā. Mēs taču nedrīkstam to pieļaut, jo zinātniskie pierādījumi ļoti skaidri un gaiši uh, pierāda to, ka Īstenībā šāda neapdulināta dzīvnieku kaušana dzīvniekiem rada šausmīgas sāpes un vēl papildus stresu, un nu, tas vienkārši ir nepieņemami. Jā, nu, reliģisko konfesiju brīvība man šķiet ļoti svarīga, bet šī brīvība beidzas tur, nu, kur cilvēkiem un dzīvniekiem ir jāpanes uh, šausmīgas ciešanas. Es domāju, ka. pateicoties uh, dalību valstu konstitūcijām, mēs noteikti varētu nu, kaut ko šeit darīt. Un, mēs varētu patiešām rīkoties, uh, balstoties arī uz starptautiskām kondicijām, lai vērstos pret šo mm, dzīvnieku kaušanu. Citi saka, nu jā, nu dzīvniekam jau vienalga, viņš tāpat tiek nokauts. Mm, vai viņu kauj, piemēram, uh, musulmanis vai ebrejs. Uh, Un mana partija uh, pirms dažiem gadiem iesniedza priekšlikumu, uh, ko pieņēma da, Nacionālais parlaments, bet, diemžēl, senāts, uh, tātad otrā palāta, pēc ebreju kopienas izdarītās piedienas šo priekšlikumu nepieņēma. Es domāju, ka, kā Jāra kungs pareiz teica, mums tad, nu, par to ir jādiskutē. Uh, Mēs par to varam plaši diskutēt, nu tam nav jānotiek kaut kur aiz slēgtām durvīm. Es patiešām domāju, ir žēl, ka lauksaimniecības komiteja vienkārši ir atsītusi vēstuli tā vietā, lai šo jautājumu tā pamatīgāk apspriestu. Ņemot vērā arī iepriekšējo jautājumu, ko mēs pārunājam, es ceru, ka komisija patiešām nu, kļūs tāda aktīvāka un arī izstrādās vairāk priekšlikumu. Paldies! Thank you, Mr. Ek. Paldies, Eka kungs, tālāk. Frau Präsidentin. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es sākumā gribēju papildināt iepriekšrunātāju teikto un gribētu teikt, ka šāda neapdulinātu dzīvnieku kaušana ir ļoti, ļoti uh, nu, tāds jutelīgs temats, jo nu, tā jūs var bieži vien arī uzskatīt. Vienā brīdī jums var uzspiest šo uh, antisemīta vai antimusulmaņa zīmogu. Jāsaka, ka neapdulinātu dzīvnieku šī rituālā kaušana uh, dzīvniekam rada milzīgas sāpes. Nu. No ņemot vērā Eiropas uh, konvenciju par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību, mums ir saistības šeit iejaukties, kaut ko darīt. Un vēl. Kairas Al-Aksa universitāte uh, skaidri un gaiši pateica, ka dzīvnieku apdullināšana pirms kaušanas neatbilst uh, Korāna priekšrakstiem. Un Turcija arī ir musulmaņu valsts, un jāsaka, ka tur uh, ir aizliegts uh, zvērus apdullināt pirms kaušanas. Tātad mums jārunā par uh, politisko gribu, un tas mums ir jāņem vērā, jo ja Turcija varētu ieņemt šādu līderu uh, lomu, nu, tad Eiropas Savienībai ir jāsako Turcijai. Nē, es atvainojos, tomēr viņi uh, atļauj zvērus apdullināt pirms kaušanas. Un mums vajadzētu vēl uh, komitejā par to patiešām vēl diskutēt, bet ir, uh, protams, mums ir jāciena citas reliģijas, citas reliģiskās kopienas, bet, nu, par kaut ko ir jāvienos. Paldies! Okay, Margaret. Paldies, Margaret. Īsi, jāsaka, man patīk šīs debatas. Domāju, esam tuvu pie kopsaucēja. Pan... Ja nav nekāda ierobežojuma, tad ir vienkārši absurdi. Dānijā eh, mēs esam centušies vērsties pret halal tipa uh, Mm, lopkaušanu, un tas, protams, ir ar kaut kādiem reliģiskām konotācijām. Mēs vēlamies saņemt informāciju no komisijas, kur vēl Eiropā tiek praktizēta šāda lielu lopu kaušana bez anestēzijas. doma par to, ka nedrīkst izmantot abu šo apdulināšanas pistoli, ir kaut kāda veca prasība. Jo man liekas, ka tas taču saistīts ar to, ka viņiem savulaik vienkārši vajadzēja tādus perfektus dzīvniekus upurēšanai, bet tas taču ir pavisam, eh, nu, cits stāsts. Nu, upurē, uz upuru galda jau nekad netika likts kaut kāds vārgs, slims dzīvnieciņš. Tur bija runa vienmēr par to, ka tam ir jābūt um, nu, dzīvniekam pilnā veselībā, un tad tādā gadījumā tā nav atbilstība arī veciem testamentam, jo šāds dzīvnieks, kas cieši, taču vairs nav šis uh, spēcīgais jaunais upurējais dzīvnieks. Man liekas, vienkārši ļoti īpatnē interpretēšana šiem noteikumiem. Jādzētu šos noteikumus in interpretēt par labu dzīvniekiem, tā lai tas nerad tiem liekas sāpes. Nevar būt, ka šai reliģijā, kur taču ir respekts pret dzīvniekiem, šādā veidā tiem tiek darīts pāri. Es domāju, tiem, kas interpretē Korānu, vajadzētu to ņemt vērā. Man liekas, tie ir tāda absurda nianse. Margarēta, ļoti laba doma. Manā sarakstā vairs runātāji nav, vai varam līdz ar to beigt diskusijas. Domāju, ka varam rīkoties šādi. Nu, pat man informēja ka politikas departaments pavisam drīz turpmāko pāris nedēļu vai pat mēnešu maksimāli laikā nāks klajā ar jaunu pētījumu par dzīvnieku labturību Eiropas Savienībā. Un tāpēc mans priekšlikums ir saglabāt šo lūgumrakstu atvērtu, un pēc tam, kad šis pētījums ir ticis mums likts priekšā un parlamentam kopumā arī dzen, mēs kā komiteja varētu uzņemties uh, atbildību par pasākuma organizēšanu, uzaicinot visas interesās puses arī no citām komitejām, lai apspriestu šo lietu un uzmanīgu to visu papētītu, pamatojoties uz sagatavoto pētījumu par ES stratēģijas īstenošanu dzīvnieku labturības jomā, jo tā īsta ceļ 2015. gadā un tagad jādomā par iespējumu ceļu uz priekšu. Es neesmu eksperts šai jomā, bet domāju, ka kaut kas taču būtu jādara. Mēs nevaram šo slogu pilnībā likt tikai uz komisijas pleciem. Es domāju, mums pašiem jāspēr soļus priekšu, jārīkojas, lai šo jautājumu pavirzītu tālāk. Nu, tāds ir tāds mans, nu varbūt tāds pat nedaudz radošais priekšlikums šai ziņā. Varam tā rīkoties labi, tad tā arī darām. Un tagad virzāmies uz priekšu, nākamais darba kārtības jautājums ka es skatos, ka cilvēki nāk iekšā zālē, tad man jādomā, kas tad, nu, ko man tagad jāatceras. Nu, jāatceros, tie taču bija, tas taču bija jautājums par sivēniem Dānijā. Nu, lūk, mm, astis apciepšana, tagad ķersimies klāt tieši šim lūgumrakstam, trīs lūgumrakstu kopā iesniegti, došu vārdu pirmajam, tā ir Olga Kirko no mm, organizācijas Compassion in World Forming, tātad lūk, 0721. Mm, Un tad varbūt vēl kāds varēs izteikties. Bet lūdzu, 5 minūtes vispirms jums. On... Paldies. <clears throat> Šis lūgumraksts <clears throat> lūgumraksts iesniegs <clears throat> Iģisai un Commercial New World Farming uh, vārdā. Te ir runa par sivēnastu apsipšanu. 2008. gada direktīva par sivēnu aizsardzību <clears throat> pārāds vairākus noteikumus. Piemēram, ir runa par bagātinošo materiālu. Tur ir minēts, ka <clears throat> cūkām ir jābūt pietiekoši daudz uh, materiālu savā vidē, lai varētu noteikt, uh, nodrošināt labus apstākļus. Un tur ir arī minēts, ka ir aizliegts atsirt uh, cūku astes un ir prasīts, lai lauksaimnieki pirms astu apsipšanas dara visu, lai novērstu hm, astu nokošanu. 2008. un 2009. gadā tika veikti izmeklējumi Dānijā, Ungārijā, Spānijā, Nīderlandē un citās valstīs cūku saimniecībās. I, arī Itālijā, Spānijā, Čehijā, Polijā, Kiprā gadu vēlāk tika veikts šī izmeklēšana. Tika secināts, ka pār par 90% cūkām tika apcirptas astes un 80% mm, mm, cūku tika turētas bez eh, pietiekamiem pakaišiem. Mm. Astu apcirpšana ir uh, izplatīta prakse lopkopiem, taču EFSA ir secinājusi, ka galvenais, kāpēc tiek apcirstas šīs astes, ir tāpēc, ka ir nepietiekošs uh, pakājuši apjoms saimniecībās. Un tas nav vienīgais faktors, kā varētu novērst uh, uh astu apcepšanu. Uh, Ehm, Salmi ir viens no labākajiem pakājušu materiāliem, eh, visplašāk izplatīts, taču mēs redzam, ka tas notiek tikai nedaudzās saimniecībās. Tiek piedāvāts šis eh, papildinājums. Eh, pārtikas, pārtika arī nodrošina to, ka cūkas ir nodarbinātas un neapkož cita citai astes. Uh, No šīs tabulas jūs varat secināt, ka salmi, ja pakaiši vislabākais vai efektīvākais eh, veids, kā novērst eh, astu nokošanu cūkām. Mēs redzam arī citas metodas, kā um, gumijas rotaļlietas vai um, ķēdes izmantošana, šie līdzekļi nav tik efektīvi. Ir vairāki pasākumi, kas liecina par to, ka var samazināt astu nokošanas risku bez šī bagātinošā materiāla. Te ir runa, protams, par atbilstošu ēdienu un dzērienu dzīvniekiem, te ir arī runa par klimatiskiem apstākļiem, kam jābūt labvēlīgiem dzīvniekiem. Tad vēl arī runa par uh, dzīvnieku labturību, viņu atbilstošas veselības nodrošināšanu un izvērīšanās no tādiem dzīvniekiem, kas nokož astes un viņu atdalīšanu no pārējiem, kas tad varētu kļūt par viņu upuriem. Pagātnē, kopš 2003. gada, EFS ir sagatavojis vairāk ziņojums par astu cūkas apkošanu un par to, kā varētu novērst vienā astes apciepšanu ja eh, lauksaimnieki būtu ņēmuši vērā šos pasākumus, tad mums nebūtu problēmas ar šīs direktīvas īstenošanu šodien. 2014. gadā, martā šajā gadā, 475 tūkstoši lūgumu rakstu nonāca komisijas e, lokā un 59 EP deputāti aicināja atbilstoši īstenot direktīvu. Tikai pirms mēneša komisija nāca klajā ar ieteikumu par pasākumiem, kā samazināt sivēnas apstipršanu. Mēs ļoti augstu vērtējam šīs rekomendācijas. Mēs apsveicam komisiju ar šī ieteikuma rekomendācijas sagatavošanu. nevar nepieminēt, ka noteikumi bija spēkā jau gadiem ilgi, taču tie netika īstenoti. Lauksaimnieki un uh, atbilstošā lauksaimniecības nozars zināja par šādu pasākumu esamību, par savu pienākumu novērst sivānastas apcepšanu, taču šie pasākumi netika īstenoti. Mēs tagad lūdzam komisiju un arī dalībvalstis uh, izpildīt uh, pieteikuma prasības un uh, novērot visas iesaistītās puses, lai nodrošinātu, ka prasības tiek izpildīts. Mēs vēlētos, lai tiktu minēts darba grafiks uh, uh, tiesību aktu īstenošanai. Cerams, ka līdz gada beigām dalība valstis īsten, būs īstenojušos noteikums, un mēs arī paredzam pārkāpumu procedūru īstenot, lai šī situācija neturpinātos. Uh, jo citādi mūsu skatījumā nekas nemainīsies, jo tiesība akts bija spēkā jau gadu, jau gadiem, taču tas netika īstenots. Bez pārkāpuma procedūras nevar eh, pamatot cerēt, ka būs panākts progress šajā jautājumā. Paldies! Thank you. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Ai, kā, kāds jauks attēls. Es nu pat uzzināju, ka ir tagad šajā telpā pieejams pētījums no politikas departamenta C. Es ceru, ka visiem šis pētījums ir pieejams. Vēlos to dot arī lau... lūgumrakstu iesniedzējiem. Ļoti labs pētījums, tas ir pavisam svaigs un tiešām aicinu jūs visus uzmanīgi to, ar to iepazīties. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Simonī. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, uh, šis parlamenta veiktais ziņojums par šo jautājumu man ir pazīstams. Tīri personīgi var teikt ļoti labi sagatavot ziņojums. Es to nesaku kā oficiālam atpersonu, tā ir ļoti labs ziņojums. Un komisija pilnīgi absolūti atbalsta uh, to, ko sacīja lūgumraksta iesniedzēja, proti tiešām pastāv īstenam problēma šo divu noteikumu īstenošanā. Un tāpēc komisija ir nākus klējā ar šo ieteikumu. Vēl vēlos tikai papildināt, uh, ka šis ieteikums tika publicēts vienlaikus ar komisijas um, citu dokumentu, proti sniedzot pavisam uh, skaidrs uh, ierosinājums alternatīvai, tāpat kā to sacīja lūguma raksta iesniedzē. Bet alternatīva nav vienkārši pakaišu uh, ieviešana plašākā apjomā. Uh, bet te ir runa vispār par labāku vīdi dzīvniekiem, par viņu labturību, par viņu ēdienu kvalitāti, iespēju kustēties. Tātad te ir daudzdimensija problēma. Un, protams, ka te ir eh, jābūt plašām zināšanām, lai novērstu negatīvās parādības. Komisija savā rekomendācijā ir publicējusi šos ieteikumus, lai tie būtu labāk zināmi dalībvalstīs un arī lauksaimniekiem, sūkopiem, jo tiešām ir pietiekoši daudz alternatīvu. Tāpēc komisija jau ir sākusi vairākus <clears throat> darbības, jau esam veikuši trīs uh, pētījuma apmeklējumus uh, pie saucamajiem labajiem skolēniem. Tad mēs esam aicinājuši nacionālus ekspertus, apmeklējuši tādas valstis kā Zviedrija, Somija un valsts ārpusējas e Šveici. Komisijas kolēģi jau ir veikuši trīs vizītes kopš šī gada sākuma. Un tad arī regulāri komisija organizē apmācības PTS F, tad labākas apmācības, labākam, labāka ēdienu kvalitātei. Un pēdējais šās apmācības bija visam nesen, pirms divām, trim nedēļām, un tur tiešām galvenā uzmanība tika pievērsta jautājumam, kā īstenot ieteikumus. Tas jau tika tātad darīts, bet Domāju, ka līdz gada beigām komisija izstrādās detalizētāku rīcības plānu, lai, tā kā to pieprasīja lūguma rakstīja iesniedzēji, izveidot precīzāku darba grafiku, kurā, nu kāpēc gan ne, neparedzēt arī sankcijas, tad, ja netiek īstenot tiesību akti. Taču jā, jāskatās, kā situācija attīstās. Lūk, tas arī viss, kas man sakāms. Paldies! Thank you very much. And now the floor is... Liels paldies, un tagad vārds kolēģiem Margarēti. Dette er en meget dansk sag, så jeg tager det på dansk. Tā kā te ir runa par Dāniju, es izteikšos Dāņu valodā. Vairāk no jums gan jau atceras, ka mēs jau par to visu runājām jau 2014. gadā. Mm, mēs uh, par to runājam Dānijas un Zviedrijas televīzijā. Bija secināts, ka šajās valstīs ir atšķirīgas prakses. Un daudzi tad eh, sekoja mūsu sacītajiem gan Dānijā, gan Zviedrijā. Un patērētāji Zviedrija, kaut arī tur cūgaļa bija dārgāka, boikotēja Dānijas cūgaļu no tām saimniecībām, kur tika apsiptas sivēnastis. Tātad patērētāji izvēlējās dzīvnieku labturību, kaut arī tas viņiem izmaksā vairāk. Tāds skaidrs, ka bija pozitīvs rezultāts. Taču nav šau par to, ka šādas kampaņas nepieciešams klubākā skaitā. Un komisija neko nopietnu nav darījusi, lai tiesību akti tiktu īstenoti. Un pamatot tika sacīts, ka te nav runa tikai par eh, vairāku pakājušu nodrošināšanu cūkām, te ir runa par vispār eh, apstākļiem cūku aplokā, par vietu, cik tā cūkām ir pieejama. Un eh, industriālajā cūkaudzē ceļšanas praksē nav tādi apstākļi, kādi ir pētījumu uh, aplokos. Uh, jā, arī cūkām ir jāspēlējas. Un uh, cūku prasības patiesībā šai ziņā ir augstāks nekā suņiem, jo cūkām jau pēc trijām dienām jau vajadzīgi cita rotaļlieta, citādi nu, cūka garlaikojas. Un, uh, Ja mēs vēlamies ēst sūgaļu, tad mums sev jāuzdod jautājums, kā to pareizi turēt. Tā tad mums te jārīkojas kas vairāk, jādara kas vairāk. Dānijā cūgaļa ir populāra, un līdz ar to ir mūsu interesēs labāk rūpēties par cūkām. Protams, te ir arī jautājums par konkurenci. Te ir runa par eh, ekonomisko labumu, kas iespējams tātad jāizvairās no konkurences grupļošanas. Vēlos lūgt, lai konkurence, lai komisija virzītos tālāk savā procedūrā, lai būtu pārkāpuma procedūras pret tām dalībvalstīm. Maņa tak! Kas nevar tiesībākts. Liels paldies! Vārds Hazekams kundzei. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka šī eh, nu, astu nociršana eh, sīvēniem ir ļoti tāda sadistiska prakse, un tā it kā ļaut izvairīties no tā, ka sīvēni viens otram kož astītē, bet es nezinu, vai patiešām praksē tas ir sev attaisnojis jāsaka, ka. Jāsaka, ka um, sīvēni arī dzīvo lielos staļļos, lielās kūtīs, kur ir ļoti slikti apstākļi, un viņi bieži vien arī tiek um, no ar ķēdēm tur pieķēdēti. Un jāsaka, ka citi domā, nu jā, vai tad uh, eh, sīvēni spēlēsies ar šīm ķēdēm, bet tā jau nav. Jāsaka, ka Aukens kungs jau pareizi teica, ka e, sivēns ūkas ir ļoti inteliģenti dzīvnieki, un viņiem ir vajadzīgs arī kaut kāds aktivitātes, nu kaut kas e, jādara. Mums ir jātur lielākās kūtīs e, šie sīvēni ir varbūt nu, kaut kādas tur rotaļlietas, viņiem arī jāliek kūtī un arī uh, jābūt vairāk pakaišiem, jo patiešām tie ir ļoti, ļoti gudri dzīvnieki. Lūgumraksta autori ir e, ilustrējuši tādu problēmu, kas īstenībā Eiropā jau ir bijusi jāapspriež ļoti sen, kopš 2003. gada jau ir veikts ļoti daudz pētījumu, ir bijuši ziņojumi un uh, daudz ir nonākuši pie secinājuma, ka spēkā esošie likumi nav pietiekami labi, lai kaut ko šeit darītu. Un Komisija arī uh, ir sagatavojusi darba dokumentu. Jā, nu ļoti labi, ka kaut kas notiek. Tas ir uh, solis, pirmais solis pareizajā uh, virzienā, un mums patiešām ir jābeidz apcirpt šīs uh, sivāna astes. Bet, protams, arī īstenošana ir ļoti svarīga. Likuma īstenošana. Un komisija teica, ka, uh, jā, viņš šo ziņojumu ir sagatavošana. Īstenībā tas ir labs ziņojums un tur ir uh, arī tādi vērtīgi ieteikumi. Komisijai arī vajadzētu patiešām būt aktīvākai un pārliecinošākai. Uh, arī, ja ir konstatēta pārkāpuma, ir jāuzsāk pārkāpuma procedūras. Un Es gribēju pavaicāt komisijai, nu, kur tad šeit ir īstenībā atšķirība no iepriekšējām direktīvām, ja tās netiek pietiekami labi īstenotas tādēļ, es piedāvātu šo lūgumu rakstu apspriest. Nu, varbūt vēlreiz. Varbūt, ka varētu uzklausīšanu organizēt. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, Elinora. Paldies priekšstādātājiem. No savas puses vēlētos piebilst tādu vispārīgāku domu saistībā ar uh, dzīvnieku audzēšanu intensīvās saimniecībās, intensīvā industri, uh, lopkopības industrija. Manā skatījumā šis modelis ir pilnīgi nepieņemams. Tas pilnīgi nereiķinās ar līgumā par Eiropas Savienības darbību 13. pantu, kuru dzīvnieki ir saprātīgi radījumi. Un visa šī saimniekošana vienkārši tiek veikta uh, ekonomiskā ieguvuma vārdā. Un par dzīvniekiem vispār netiek domāts. Tas viss kļūst par kaut ko pilnīgu uh, nepieņemam. Mēs vienkārši pievaram uz to acis. Daudzi e, dzīvnieki, kas šādi tiek audzēti, pēc tam tiek uzskatīti par vienkārši atkritumiem. Šādi dzīvnieki gan pat uh, bieži vien paliek neapēst. Es esmu ilgu laiku ēdusi gaļu un uh, ar lielu, uz, pievērš lielu uzmanību visiem šiem jautājumiem. Mūsu sabiedrībā um, valda tāds paradoxāls uzskats. Mums tas būtu jādara nevis, lai aizsargātu dzīvniekus, bet lai aizsargātu paši savu veselību un mūsu planētu. Mums būtu jāsamazina gaļas patēriņš arī vides apsvērumu piesārņojumu dēļ. Tas izklausās pēc tāda vārga argumenta, bet patiesībā tas tiešām ir uzmanības vērts un tam būtu jāizskan arvien biežāk. Tas nenozīmē, ka mums būtu jāslēdz visas uh, saimniecības, kurās tiek audzēti dzīvnieki, taču ir jāskatās daudz plašāk. Mums ir arī jāapzinās, ka kārtējo reizi noteikumi netiek atbilstoši īstenot vēlos, lai šis lūgumaks paliek atvērts, lai arī izdarītu spiedienu tādā veidā nodrošināt, ka tiek ievēroti tiesību aktu īstenošanas termiņi. Paldies, Marlēn. Paldies. Nu, nu, es neiztikšos, ka esmu cūku eksperts vai zinu, kā cūkas izklaidējums, lai tās citas citai nenokostu astes, taču nav šau par to, ka cūkās amputēšana ir mm, vienkārši nepieņemama praksa. Tā tad te mums ir jārūpējas, lai tiesība akti tiktu ievērot. Esmu pārliecināta par to, ka nav grūti pārbaudīt. Uh, Um, saprātīgu uh, cūku fermu skaitu, kur uh, tiek uh, veikta šī amputēšana. To nav grūti paveikt, bet vēl vieglāk ir vienkārši iesaistīt patērētājs. Vienkārši ir vērts padomāt, vai mārķējums cūgaļai nebūtu jāveido tā, ka tā, tur tiktu arī iekļaut informācija, vai šī gaļa nāk no fermas, kur eh, cūkām ārstas tiek amputēts vai nē. Un tad varētu veicināt to ražotāju produkciju, kuri neīsteno šādu cūkastu amputēšanu. Viegli tas nebūs, taču manā skatījumā ir daudz darāms, lai šo vardarbību tiešām novērstu. Paldies, Pīter! Jā, vielen dank. To... Paldies. Evi un Eleonora jau te izteicās, es varu vēl papildināt. Jāsaka, ka e, cūkopis e, audzē, e, kultivē to, ko no viņa pieprasa tirgus. Un e, tad, kad, piemēram, patērētājs mainīs savu attieksmi un ieražas, nu tad arī uh, lauksamniekam būs tam jāpiemērojas. Un jāsaka, ka pēdējo desmitgažu laikā, runājot par dzīvnieku labturību, nu nekas nav uzlabojies šeit. Un jāsaka, ka runājot tieši par lopkopību patiešām var redzēt, ja kaut kas eh, tiek eh, uzlabots. Un vēl viena piezīme. Un, nu, kur tad ir eh, tā pievienotā vērtība pateikt, tas ir labi, tas ir slikti. Un, ja mēs, piemēram, šādu lielu fermu rūpalu aizlieksim, nu pie kā tas novedīs, es nezinu. Nevar teikt, ka liels ir eh, slikts un mazs ir labs automātiski. Jāsaka, ka nu arī sabiedrība gribēs gaļu un grib to turpināt, tas ir jāņem vērā. Un ja mēs runājam par šo jautājumu, mums tad vajadzētu padomāt, vai mēs vēlamies uzlabot statistiku vai uh, īstenību. Jāsaka, ka likumam nav nevainas, ir arī Eiropas uh, direktīvas, regulas, bet iespējams, ja no acīm redzot, redzam, tās netiek īstenotas. Kurš tad šeit ir vainīgs? Komisija jau to ir teikusi un nav jēgas tad atkal kaut kādus jaunus aktus izstrādāt, jo visās dalībvalstīs jau vecie nav īstenoti. Nu, kas tad eh, šeit ir nogājis greizi, vai ir kāda vaina likumiem, kolēģi teica, ka tā nav. Vai mums tiešām atkal vajadzētu par šiem, šiem pasākumiem diskutēt? Komisija ir izteikusi priekšlikums, bet man būtu tāds lūgums. Mums ir jāpiemēro jau spēkā esošie pasākumi, nu nevajag te kaut ko atkal pārkopēt. Jāsaka, jā, ir daudz problēmu ar īstenošanu, bet varbūt, ka vajadzētu pieņemt uh, pasākumus par, uh, pieņemt pasākumus attiecībā uz lopkopību, nu, un uh, jāparūpējas arī par, nu, tādu, par tādām izmaiņām, un jāsaka, ir arī šis iekšējais tirgus Eiropas Savienībā, un ja kaut kas vienā dalībvalstī ir īstenots un citā nē, nu, tad tas nav savietojams ar um, vienotā tirgus principiem. Es lūgšu šo lūgumu rakstu atstāt atvērtu, pētījums arī ir mūsu rīcībā, un mēs varam arī ar lauksaimniecības komiteju konsultēties, bet ja mēs runājam par konkrētiem pasākumiem, nu, kur tad ir grafiks vai ir jau kaut kāds kalendāra uzmetums, kā to visu darīt, nu, kurā brīdī tad šie likumi būs īstenot pēc gara vai, un pēc burta, uh, divi gadi, desmit gadi, nu, tik ilgi būs šie termiņi. Mums ir arī, protams, jāuzklājas komisija, mums ir nu, jādomā par tādiem realistiskiem mērķiem un realistiskiem termiņiem. Protams, arī zinātnieki šeit vēl turpinās pētījumus, izstrādās atzinumus, un mums ir jāsaprot, kā jau teicu, vai uzlabot statistiku vai patiesību, īsteno situāciju. Nu, protams, nav nekādas jēgas atkal skaists likums pieņemt, kam nav tādas papildvērtības. Paldies! Just... Make... Margarita, es tikai vēlējos vēlreiz sacīt, jā, tiesība akti ir spēkā un uh, grūti teikt, ka likums pastāv tāpēc, lai tas tiktu ievērots. Mums ir jāvienojas par to, ka likumi ir jāīsteno un jāpiemēro. Un šī sistemātiskā sivēna astu apciepšana ir nelegāla un jau sen ir zināms, ka tā notiek dzīvnieku turēšanas apstākļu dēļ. Nav jau teikts, ka fermai jābūt mazai, lai tur cūkas labi justos. Arī lielās uh, fermās var nodrošināt labus apstākļus. Tam nav nekāda sakara ar to fermas lielumu. Ir vērts paskatīties, kā sivēna uzvedas atkal tā laukā. Ja. govis, e, dažas no tām, kam ir Dānijā paveicies brīvi pa tīrumu skriet, e, viņas tur dejo, to var redzēt. Bet paraugoties uz to, kādos apstākļos tiek pārblīvēti, turēti lopi, tad tas nenāk par labu ne viņu veselībai, nec klimatam, nes tā tālāk. Un būtu labi, ja cūkām būtu piemērota apstākļi, tad mēs arī ar tīru sirdsapziņu tās varētu ēst. Un komisija ir jārūpējas par to, lai visās dalībvalstīs tiktu ievērot šīs prasības, jo citādi arī tiek ropļota konkurence, un tur, kur, tā ne, tur, kur eh, noteikumi netiek ievērot, tad eh, tie ir negodīgi konkurences apstākļi. Paldies, un tagad uzklausīsim logumrakstu iesniedzējus divas minūtes. We really feel that... Mēs tiešām uzskatām, ka, nu jā, bija interesanti ieklausīties visos šajos komentāros, mēs tiem visiem varam piekrist. Mēs vēlētos eh, piedzīvot to, lai komisija paraugudzītos uz to, kas visu šo gadu gaitā ir noticis. No 2003. gada ir spēkā noteikumi, kas nepārprotami norāda uz to, ka jāveic pasākumi, lai novērstu sivēmestu apsipšanu. Un tomēr mēs neesam redzējuši, ka šie noteikumi no lauksamnieku puses, lopadzētāju puses tiek ievērot. Kā jau es teicu, pārpa 90% fermu, kurās mēs. Uh, veicām pētījumu, un mēs pētījumu veicām pār m, mm, vairākos simtos fermu. Sīvēniem astes tika apcietas. Tātad šī prakse turpinās. Tā ir ierasta prakse lopaudzētājiem. Sīvēnās apsiepšanas novēršanas pasākumu netiek īstenot, tātad ir pienācis brīdis, lai komisija labāk papētītu šo problēmu un piedāvātu darba grafiku pirms šī gada beigām, lai ķertos klāt pārkāpumu procedūrām. Tad, kad tas nepieciešams, mēs nevaram būt atkarīgi no lopaudzētāju solījumiem. Dzīvnieki cieši jau gadiem ilgi, mums ir jāsaprot, cik sāpīga viņiem ir šī astu apsipšana. Ir pienācis laiks kaut ko šai lietā darīt, kā jau agrāk tika sacīts, likumi ir spēkā, bet mums jārīkojas, lai tie tiktu īstenot. Un jānodrošina tas, ka lopaudzēšanas industrija to saprot un ievēro direktīvu un arī rekomendāciju. Lielas paldies! Turpin priekšsēdē vēlos uzsvērt, ka šī komiteja un es tiešām. Uh, Esmu lepna uz to, ka vada šo komiteju šajā jautājumā. Ko mēs darījām? Mēs rīkojamies tā, ka šis temats par Sivēnu astes apstiprināšanu ir bijis e, šīs komitejas darba kārtībā jau vismaz divreiz. Ir arī veiks komisijas pētījums, tas jums visiem ir pieejams. Un mēs esam nosūtījuši vēstuli komisāram Andru Kaitim par iespējamām pārkāpumu procedūru. Mēs pieprasījām Agri un Endi komitejas atzinumu. Arī šodien mēs iekļaušot tēmatu darba kārtībā, jo ko mēs vēlamies panākt. Mēs piekrītam lūgumu rakstiesniedzēju prasībā, ka mums visiem ir jāspēr pareizie soļi, lai pieliktu punktu šai briesmīgajai praksē, kas pastāv. Arī es uh, saprotu, ka kolēģi piekrīt tam, ka ir beidzot jāizstrādā darba grafiks. Komisija vēlējas atrast labākās prakses, tādas pastāv, piemēram, Somijā, Zviedrijā un citur taču ir jāpieredz, ka komisija uzņemas stingrāku skarbāku atbildību, lai beidzot pielikt punktu šai briesmīgai uzvedībai, svenās apstiprināja. Tātad mēs pieprasām no komisijas, lai tā sagatavotu darba grafiku tiesību aktu īstenošanai. Ja tas iespējams, tad būtu labi. Varbūt arī ir vērts uh, secināt, kāda ir situācija 28 dalībvalstīs, kuras no tām pilnīgi ievēro tiesību aktus un kas nevēlas tos īstenot vai kas uh, pilnīgi iet pretējā virzienā, pilnīgi neko nedara šai ziņā. Būtu labi, lai komisijas, ja komisija sagatavot šādu dokumentu, un tad mēs no savas puses varam būt pavisam droši, ka esam darījuši visu, kas mūsu spēkos, un tad mēs varēsim slēgt šo lūgumrakstu. Taču uh, Agrāk mēs to nedarīsim, kā tikai tad, kad būsiet sagatavojuši galīgo informācijas kopsvilku, kas mums nepiedara. Vai tas būtu iespējams? Komisijas pārstāvis, diemžēl, tas nav komisijas pārziņā šādu veidu paziņojumu sagatavot, taču katrā ziņā tas ir tas virziens, kurā mēs ar jums gribam sadarboties. Lielas paldies ar priekšsēdētāju. Līdz ar to šo darba kārtības punktu esam izskatījuši un pārējām pie nākošā lūguma raksta, kas attiecas uz neveselīgu pazīmi veidošanu dzīvniekiem, proti suņiem. Lūguma raksta iesniedzējs nav klāt, bet dod vārdu komisijas pārstāvim. Jūs tiešām šodien nopietni strādājat. Please Lūdzu, dodu vārdu komisijai par lūgumrakstu 1071, ko ir iesniegus Linda Maki Sūkava par neveselīgu pazīmu veidošanu dzīvniekiem, suņiem. Kurš tad stāsīs tagad? No. Is there a confusion with... Vai ir kāds apjukums komisijas rindās? Okay, so I, I guess that there is... Šķiet ir kāds apjūkums, neviens nevēlas izteikties. Vai? Uh, then, then I open the... Tad došu vārdu kolēģiem. Viņi taču, es pieļauju, ir rūpīgi izlasījuši šo lūgumu rakstu. Yeah. And you have also, as Virpi is underlining, you have... Kā jau Virpī teica, ir arī komisijas dokuments, kas ir sagatavots šī gada janvārī. Tas viss atrodas jūsu sēdes dokumentos. Nu, lūdzu, kurš vēlas runāt? Es esmu tik dāsna, tik laipna, dodu vārdu komisijai, dodu vārdu kolēģiem, kas vēlas piedalīties debatēs. Lūdzu. No one has anything, anything to say. Nevienam nav nekas sakāms. Pēter, lūdzu. Jāsaka. Ka ir e, šī te dzīvnieku selekcionēšana, audināšana, un tad mēģina, piemēram, kaut kādas pazīmes padarīt e, izteiktākas. Un jāsaka, ka citreiz nu, ir tādas uh, pazīmes, kas uh, īsti nav tik jaukas, kad šie zvēri tiek audzēti. Un, ja, piemēram, uh, kādas rases, uh, piemēram, dzīves ilgums pēkšņi saīsinās, tad nu, ir skaidrs, ka selekcijas rezultātā te kaut kas ir nogājis greizi. Un, ja es pareizi saprotu, tad uh, tiek strādāts pie pētījuma. Uh, Nu, mums vajadzētu arī pie tā, pie tā tad atgriezties, tad, kad mēs būsim ieguvuši vairāk informācijas. Jāsaka, ka tā ir tāda sabiedriski politiska problēma. No nu, kur tad šī tāda prātīgā, loģiskā selekcija, audzēšana beidzas un kad sākas kaut kas tāds pavisam dīvains, jo, nu, Cilvēki jau ļoti daudz var izdarīt eh, selekcijas rezultātā. Un šeit pat uh, ar lūgumu rakstu nu, tādi filozofiski jautājumi tiek uzdoti, jo nu, cilvēkam varbūt, ka nevajadzētu darīt visu to, ko viņš var izdarīt. Nevajag šajos dabiskajos procesos var, varbūt pārāk daudz iejaukties. Un jāsaka, ka Eh, vai šis dzīvnieks, kas ir radīts selekcijas rezultātā, vispār arī labi jūtas, vai viņš nu, ir veselīgs, ja mēs runājam par suņu sugām. Nu, skatoties, eh, ko cilvēks visu gadu gaitā, gadu tūkstošu laikā ir izveidojis no vilka, nu, tur arī ir bieži vien visādi brīnumi sanākuši, un mums patiešām jā, ir jāiepazīst vēlāk ar pētījumu, kad tas būs gatavs, nu, varbūt nevajag pārāk daudz robežu pārkāpt, nu, ir, nu, jānovēl kaut kādas sarkanās līnijas, nu, kas ir normāla selekcija, un kur mēs jau te sastopamies ar dzīvnieku mocīšanu. Jā, nu, arī zinātnē te vajadzētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Es domāju, ka Šī patiešām ir nopietna problēma, kas ir skārta lūguma rakstā. Paldies! Man liekas, saka priekšsēdētāji, ka komisija ļoti labi ir informēta par šo jautājumu. Un tas arī ir izlasāms šajā dokumentā un ir paredzēts veikt pētījumu par uh, suņu un kaķu labturību, ņemot vērā arī uh, to audzēšanu komerciālos nolūkos. Un ņemot vērā vispārējo situāciju Eiropas Savienībā. Pēter, es atvainos, bet īstenībā 2015. gada decembrī pētījums jau bija gatavs. Viņi ir padarījuši to, ko mēs prasījām, mēs varbūt esam kaut ko palaiduši garām. Un jāsaka, ka. Tagad, balstoties uz šo pētījumu, uz tā rezultātiem, ja pareizi saprotu, uh, komisija tagad lems, vai ir nepieciešams kaut ko darīt, ņemot vērā arī, arī proporcionalitātes un subsidiaritātes principus. Es piedāvāšu sekojošo. Atstāsim lūgumu rakstu atvērtu un mudināsim komisiju darīt vairāk, ņemot vērā mūsu paustās bāžas parlamenta rezolūcijā, tas jau ir atspoguļots. Un mēs laipni lūgsim komisiju, un es ceru, ka jūs to patiešām atcerēsieties. Mēs tā laipni laipni lūksim vēl uh, gada beigās pie šī jautājuma atgriezties, lai mēs varētu šim uh, jautājumam pielikt punktu. Vai varam tā darīt? Kas notika? Paldies, paldies, kolēģi. Jā, nu tas ir ļoti mīļi no jums. Man šķiet, ka esam izsmēluši darba kārtību šim cēlienam. Kolēģi, Štānoks kundze, vien, vien mirklīti. 16. darba kārtības punktu. Mēs vēl neesam izskatījuši 16. darba kārtības punktu. Nelsijas Hautena no Nīderlandes nebija ieradusies, nu es nezinu kādu iemeslu dēļ, varbūt viņa zāli nevarēja atrast, bet tagad uh, lūguma raksta autori ir ieradusies ar abiem bērniem un Šūtens kundze, nu es jums pastāstīšu, kas notika. Komiteja lēma, ka uh, šīs lūgumraksts tiks slēgts. Nav nekādu iespēju šo lūgumrakstu atkal atvērt. Tagad lūgumraksts ir slēgts, un ja jūs vēlties vēl sūdzēties, tad jums ir jāiesniedz cits lūgumraksts. Šī ir institūcija. Nu, te nav mums tāds uh, sarunu pļāpu klubiņš tādēļ. Gribu jums un uh, visiem pārējiem to pateikt skaidru un gaiši. Nu, es jums labprāt vēl dotu vārdu, lai jūs pastāstītu, kas notika, jo 9.50, kad mēs izskatījām jūsu lūgumu rakstu, jūs nebija klāt. Uh, Nu, pastāstiet dažos vārdos, kas ir noticis, bet lūgumraksts jau ir slēgts. Mēs to neatvērsim, kolēģi. Šautens kundz, lūdzu, jums vārds. Yes, uh, I'm finally here. Paldies, jā, beidzot esmu ieradusies. Es sapratu, ka lūguma raksts ir slēgts, bet nu gribēju jums pastāstīt par savu pieredzi, kas notika 2013. gada vasarā, kad mēs devāmies uz savu brīvdienu namiņu uh, Zviedrijā. Mēs ļoti jauki atpūtāmies atvaļinājums sākumā, bijām gan zooloģiskā dārzā, gan dažādos rotaļu laukumos. Uh, Un tad sociālie darbinieki tur savirpināja kaut kādas intrikas, un e, mūsu dzīve mainījās. Uh, un saskaņā ar viņu pētījumiem bērni tika ieslodzīti slēgtā vietā, viņiem nebija ne gana pārtikas, ne ūdens, un 2013. gadā policija un sociālie uh, dienesti ielauzās mūsu mājā. Mēs parādījām, ka viņiem tur ir dārzā, kur spēlēties, uh, ka ir gan elektrība un arī gana daudz pārtikas. Mēs arī parādījām uh, uh, rēķinus, kas tika samazāti par komunālajiem uh, pakalpojumiem un uh, arī parādījām pārtiks veikala čekus, parādījām, ka mums ir četras toaletes un uh, divas vanas istabas mājās, bet viņi mums neticēja un vispār neklausījās. Mums paskaidrojumos neko paši nepaskaidroja, viņi vienkārši turpināja īstenot savu briesmīgo plānu. Mani bērni bija pārbijušies. Viņi arī abi tika, manas meitiņas abas tika ievietotas atsevišķos centros, kas bija e, ļoti tālu viens no otra. Sākumā es nevarēju ar meitiņām tikties trīs mēnešus, pēc tam vēl astoņus mēnešus. Un jāsaka, ka mēs pat neesam Zviedrijas pilsoņi, kā viņi kaut ko tādu varēja e, izdarīt. Es e, cerēju uz to, ka Zviedrijas tiesu sistēma būs godīga, un man likās, ka es varēšu bērnus atgūt, ņemot vērā visus manā rīcībā esošos pierādījumus. Bet nav, Zviedrijā nav tiesiskuma. Un e, žurnālisti, uzņēmumi, valdība, visi sadarbojas, lai šos plānus īstenot. Uh, Jāsaka, ka trīs eh, vecākie bērni man tika atgriezti, bet eh, divi eh, joprojām palika pie korumpētiem vecākiem. Un trīs, ar trim bērniem atgriezos mājās, un divi bērni man bija jāatstāj Zviedrijā tur bija briesmīgas lietas notika. Viņiem neļāva a, pašiem paturēt savu identitāti, viņu prātus manipulēja un Viņiem nedrī, viņi nedrīkstēja izrādīt nekādas emocijas, un uh, viņu uh, šie adoptīvie vecāki uh, bija ļoti nu, nejauki pret viņiem. Viņi uh, pret bērniem ļoti slikti attiecās, viņu veselība bija apdraudēta, viņus mēģināja emocionāli, psihiski iznīcināt. Veselu gadu viņus turēja eh, šajās svešajās ģimenēs, un šī bērnu tirzniecība, bērnu ļaunprātīga izmantošana ir jābeidz. Mani bērni, es beidzot esmu savus bērnus eh, atguvusi, bet, nu, viņi ir psihiski sagrauti. Mums tam ir jāpieliek punkts. Nedrīkst pieļaut eh, šādas situācijas turpināšanos. Es ceru, ka visas šīs bailes, briesmas, ciešanas nav bijušas veltas, un ka mēs varēsim šīm briesmām pielikt punktu. Es vēlējos pateikties eh, cilvēkiem, kas man palīdzēja, kas man palīdzēja atgūt manus bērnus, un gribēju pateikties visiem cilvēkiem, kas parakstīja šo lūgumu rakstu. Mēs visi varam cīnīties par taisnību pasaulē. Mums visiem ir jābūt atbildīgiem par bērnu labklājību, lai bērniņi būtu laimīgi un pasargāti. Paldies! I thank you very much for your... Lielas paldies par šo informāciju. Labi, ka jums izdevās ierasties Briselē, tomēr šodien es patiešām ceru, ka gan jums, gan jūsu bērniem būs lieliska diena šeit. Un paldies, ka ieradāties! vienmēr labi satikt nu, personīgi cilvēkus, kas iesniedz lūgumu rakstu, lai zinām, kas, kas tie ir. Un vēlos jums tāpat arī novēlēt visu to labāko, visu mūsu komitejas vārdā. Un labi, ka tas viss beidzot ir nosteidzies, un lai arī šī diena noslēdzas ļoti veiksmīgi. Paldies! Un tagad jums, godātie kolēģi, teikšu, lūk, ko esam darbojušies šorīt ļoti efektīvi, jums būs ilgāks pusdienu pārtraukums nekā sākotnēji paredzēts. Tiksimies atkal šeit, pulkstens trijos, kad šeit ieradīsies komisārs Timermans.